So, colleagues, can we uh, start? Hello, Herr Fischer. Priekšādātā saka, vai varam sākt darbu? So, um, Un tā tad. Darba kārtība mums šodien ir ļoti pilna un varbūt arī laika problēmas. Un tādēļ esam mainījuši šodien mazliet darba kārtības punktu secību. Vispirms notiks viedokļu apmaiņa. Un pēc tam um, atsauksmes par cilvēku, pad, padomus cilvēktiesību darbu grupu, vai jūs varat piekrist šādām izmaiņām? Tātad šie punkti 4. un 5. samainīt vietām. No. Okay. So now... Un tātad tagad priekšādētāja paziņojumi. Of course, uh, no. Um... Gribētu lūgt jūsu uzmanību, pievērsieties man. Esam bijuši, mums ir bijusi droā delegācija uz Mjānmu, tā atgriezās uh, svētdien. Tā šī delegācijas vizīte bija ļoti interesanta kopā ar Jēgli, Vaiders kundzi un Kiriesens kundzi. Un uh, ši, tur piedalījušie cilvēki pastāstīs mums nākamajā droā sanāksmē sīkāk par šo apmeklējumu. Tas būs aprīlī. Un tad ir vēl viens jautājums. Man informējusi cilvēktiesību grupas Saudarābijā, ka viņi ir paredzēju, ka, ka Sauda, Saudarābijā paredzēts nākt eh, klai, eh, īstenot tiesas spriedumu, kas ir ārkārtīgi nežēlīgs. Tiek runāts, ka ir piespriests spriedums, ka eh, kādam vīrietim, tātad šim sodāmajam vīrietim tiks iešpricētas vielas, kas izraisa ķermeņa paralīzi no vidukļu uz leju. Tas ir ārkārtīgi brutāls soda veids, par to tika runāts arī plašsaziņas līdzekļos, NVO ziņojumos, un šī tiesas soda izpr, iz, sprieduma izpilde ir paredzēta tā netiks atcelta. Nebija arī paziņojums no tieslietu ministra, kurš apgalvoja, ka šī informācija nav korekta, un tāpēc gribu jums par to pastāstīt. Mums e, bija tikšanās ar šo tieslietu ministru un arī ar AFET e, komiteju, un es domāju, ka, ja izrādīsies, ka šāds tiesas spriedums tiešām ir pieņemts un tiks izpildīts, tad mums vajadzētu sacelt trobeli par to. Priecājos turpināt nu, Gomešas, priecājos, ka mums paredzēta sanāksme ar tieslietu ministru un lūdzu, lūdzu pieprasiet apliecinājumus, ka tā tas nenotiks, jo pavisam nesen tiešām dzirdēju ārkārtīgi skumju stāstu arī no Saudārābijas. Jau savas grupas vārdā nosūtīju viņiem lēstuli, jo tur tiešām eh, tika sodīts arī viens tāds liberāls jaunietis. Es runāju ar viņiem daudz un dikti. Un pēc tam, kad es biju tā aktīvi darbojusies, tad viņa tiesas spriedums tika apturēts vismaz uz kādu brīdi, jo tiešām viņš, šis cilvēks tika, apsūtī, tika apsūtēts par tādu pavisam nelielu pārkāpumu. Bet, nu, nenoliedzami, gan varu jums pastāstīt, ka pāris dienas pēc tam, kad saņēma aplicinājums, ka tas nenotika, šis tiesas spriedums tomēr tika izpildīts. Nu, tie NVO, kas man ir eh, stāstījuši par šo lietu, nu, ne kaut kādas pasakas nesacēra. Tāda ir mana pieredze, turpina priekšādētāji. Nu, pilnīgi noteikti šādā veidā Saudārābija pārāp, pārkāp konvenciju, pa, kas aizliedz spīdzināšanu, un tas ir pret jebkādas veida medikālās ētikas principiem, ko savukārt pieņēmusi ANO ģenerāla asambleja un Saudārābija, taču gal galā ir parakstījusies zem visiem šiem principiem, tāpēc tas ir pilnīgi nopietnas pārkāpums. Tālāk par nāvis sodu izpildu kuveitā. Nu, jāsaka, tas ir ārkārtīgs kumšs gadījums, jo 1. aprīlī trīs cilvēki tika sodīti ar nāvi. Un kuveita līdz šim bija sekojusi tādam de facto moratorijam. Sešus gadus tas bija ilgs un ne, nebija īstenot nekādu nāvisodu šajā valstī labi, ka Baronas Eštona arī nāca klajā ar paziņojumu, reaģējot uz šiem notikumiem 1. aprīlī un var to tikai un vienīgi atbalstīt. Tāpat arī mudināt Kuveitas valdību atsākt moratoriju nāvisodu izpildē un turpināt ceļu uz tālāku pilnīgu nāvisodu atcelšanu. To saku šai publiskajā sanāksmē vēlreiz. Tāpat arī bija kļūdaini ziņojumi par dro tikšanos uh, eh, Bahreinas plašsaziņas līdzakļos. Uh, Tas bija ārkārtīgi skumji. Bahreins plašiņas līdzakļos eh, diskusijas, ko mēs šeit īstenojām, tika atspoguļots ļoti pozitīvā vienā, tika atspoguļot tikai un vienīgi pozitīvā puse, un kritikas puse tika noklusēta. Tāpēc es nācu klējā ar paziņojumu 3. aprīlī. Uh, lai vērstu uzmanību uz to, ka Eiropas parlamenta oficiālā nostāja par Bahreinu ir cita, nedaudz citādāka, un arī nācu klajā ar publiskotu oriģinālo video ierakstu no mūsu sanāksmēm. Tālāk, ja jūs atcerēsieties, mēs spriedām par Lausas Sombatas un Fonas gadījumu Lausā. Viņš pazuda bez veids 2013. gada 7. februārī, viņš ir ļoti pazīstams cilvēktiesību aktīvists, es atvainojos, viņš pazuda 12. gada 15. decembrī, mēs parlamentā pieņēmām februārī arī par viņu rezolūciju un paužam dziļas, tajā paudām dziļas bažas par šo pazušanu bez vēsts un to, ka nezinām neko par viņa uh, atrašanās vietu. Tagad saņēmu otru brīfingu no Laosas valdības, ka ir notikusi policijas izmeklēšana. Tā turpinās, bet šobrīd viņiem vēl nav izdevies noskaidrot, kur atrodas Sombata kungs. Viņi turklāt mums teica, ka ASEANPOL un Interpol ir abi informēti, to saņēmuši informāciju no Lausas policijas, un uh, ir izteikts lūgums, lai šīs or organizācijas palīdzētu viņiem Zomatkungu atrast. Nu, vienkārši gribēju jums to pastāstīt, tā lai jūs zinat, ka mēs šiem jautājumiem sekojam ļoti uzmanīgi līdzi un esam joprojām uh, uzstājīgi, uzstājīgi joprojām uz to, ka izmeklēšanai jānotiek tālāk. Vai vēl kāds priekšstādātāja paziņojums? Šķiet, ka es runāju mazliet par ātru, man te darbinieki netiek līdzi dokumentiem. Kā jau teicu, mēs grasamies uh, sagatavot arī cilvēktiesību pārkāpumu apspriešanu Krievijā. Situācija Krievijā neuzlabojas atsevišķās jomās, un tāpēc skatīsimies, vai iespējams mūsu darba kārtībā ietilpināt arī šāda veida visaptvarošu uzklausīšanu kurā varētu runāt par dažiem no mūsu satraucošiem jautājumiem Krievijā. Nu, tas varbūt varētu būt vienā mūs, no mūsu nākamajām sanāksmēm. Var tikai pastāstīt, ka ļoti pozitīvi bija tas, ka Barones Eštona 21. martā nāca klajā ar paziņojumu par Magnitska lietu un aicināja uh, kritizēt to, ka šī lieta pāraga tikusi slēgta. Uh, tāpat laikā uzsākot pēcnāvas tiesas prāvu pret Magnitski. Un, ja jūs atminaties, tad vienā no mūsu iepriekšējām sanāksmēm mēs pie sevis uzņēmām cilvēku tiesību padomnieku no Krievijas, Dulgova kungu, un viņš, protams, bija pilnīgi pretējā viedoklī šajā ziņā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzmanīgi sekot līdz notikumiem šai konkrētajā lietā. So, then, um... Nu un tā tad. Cerams, ka varam ķerties pie darba. Uh, also... Uh, Gribu jums arī pastāstīt, ka šoreiz mums nav paredzēts jautājumu un atbilžu rauns, bet būs iespēja uzdot jautājumu komisijai. Nu, iepriekš šāda procedūra netika izmantota, un nu, tāpēc tagad lūkšu jūs apspriest, vai ir kādi jautājumi, jo, protams, ir ļoti svarīgi saņemt papildus informāciju par dažām no lietām, kas varbūt nav tik aktuāls un nav gluži kruz, m, prožektoru degbaismā Okay, then. Any, any questions? We just wait for five minutes. We have a five-minute recess while we wait for Mr. Grote to arrive. That's we do that in our So, uh, un tātad. Nu, jāpaskatās, šķiet, esam aizteikšies laikam priekšā. Grotskungs vēl, tikai ceļ, vēl ir tikai ceļā, un tikko viņš ieradīsies, tā mēs sāksim uzklausīšanu. Okay, so now... Lieliski. Nu tad turpinām darbu. Mums paredzēta viedokļa apmaiņa ar Matiesu Groti. Viņš ir vidas sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs. Un sniegs mums jaunāko informāciju par Dohas konferenci par klimatu pārmaiņām. Jūs jau droši vien atminēsieties, ka pirms pāris mēnešiem pirmo reizi parlamenta vēsturē Envī kopā ar DRO komiteju darbojās pie šī jautājuma, un tas ir ļoti svarīgi, lai šī sadarbība tur notiktu ne tikai vienreiz, bet lai mēs turpinātu pēc tam sekot līdzi kopējiem tematiem. Kā jau teicu, Grota ir, Grota kungs ir NV komitejas priekšādātais, bet viņš vadīja arī parlamenta delegāciju uz pušu konferenci ANO klimata pārmaiņu ietver programmas eh, konferencē. Un e, šī konference notika, 18. pošu tikšanās notika laikā no 26. novembra līdz 8. decembrim pagājušajā gadā. Paldies, Grotskungs, ka pieņēmāt muzaicinājumu un ierējāties šeit, lai pastāstītu mums par šīs konferences rezultātiem un lai pastāstītu arī par galvenajiem izaicinājumiem. Tātad paldies, ka esat šeit! Un paldies arī mūsu uzaicinātajiem runātājiem, jo domājām, ka būtu ļoti labi iedziļināties atsevišķās jomās un tematos, jo šeit dro komitejā nereti mums eh, tomēr šie, no, šīs lietas paslīd garām, mēs tos neskatām pārlākži. Un tāpēc svarīgi, lai šīs jomas, kas ir svarīgas, eh, būtu mums arī zināmas jo nereti tām grupām, kas saistāv dažādus ar vidu saistītus projektus, rodas problēmas ar viņu tiesībām. Tā piemēram, lūk, kāds Krievijas žurnālists gāja bojā 9. aprīlī, tāpēc tad, kad viņš aktīvi protestēja pret milzīgu moto, aut, tātad autoceļu celtniecības projektu mm, Maskavas pievārtē, un eh, jau 2008. gadā viņu kādā protestā smagi ievainoja. Un saku, jo pēc šī uzbrukuma viņam bija, nu, tā ļoti liels problēmas ar veselību, un uh, tagad viņš beidzot arī no šīm problēmām ir. Un tāpat arī Jānas delegācijas laikā tikāmies ar aktīvistiem no atsevišķām etniskām grupām pierobežas reģionā pie Taizemes robežas, un esam sazinājušies arī ar vidas aizsard... aktīvis... aizsardzības aktīvistu grupām, un uh, tagad, kad notiek uh, sarunas par miera nolīgumiem, tad eh, tiek runāts par milzīgām investīcijām arī iegūstot šajā rūpniecībā, kalnrūpniecībā, un tas, protams, var radīt problēmas. Tāpēc, eh, lūk, arī mēs kā cilvēktiesību komiteja esam ar šiem jautājumiem domāt cieši saistīti. Nu, šodien, protams, skatīsimies uz lielāko kopainu Domāju, ka būtu ļoti labi, ja vispirms mēs dotu vārdu jums, Grots kungs, un jūs tad varētu pastāstīt mums par to, kas notika konferencē, un pēc tam došu vārdu mūsu ekspertiem. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, lielas paldies eh, Lohpītājs kundzei. Liela, un arī, darbie kolēģi, kolēģis, mums jau iepriekšējā gadā bija norisinājās diskusija, diskutējām arī ar ekspertiem, par klimata pārmaiņām, par klimata pielāgošanās pasākumiem un kāda ietekme ir uz cilvēktiesībām. Un es esmu gandarīts, ka šodien es varu uzsākt otro diskusijas posmu. Nu, mēs varam runāt šeit pat par tādu savu veidu tradīciju. Un, protams, es esmu pilnībā uh, simtprocentīgi pārliecināts, ka mums ir nepieciešams turpināt šo diskusiju. Mums no parlamenta puses vajadzētu vairāk pievērsties klimata pārmaiņu jautājumiem. Mēs nevaram vienkārši tā diskutēt par šo jautājumu, kad tas ir tikai vidas jautājums un tas, kas attiecās uz industriju. Uh, ka tas būtībā nozīmē to, ka mēs noslogojam industriju, ka mums ir nepieciešams paplašināt šo jautājumu loku, mums ir nepieciešams ņemt vērā arī cilvēktiesības un mums arī nepieciešams vērt, ņemt vērā arī ekonomikas apsvērumus. Un tas ir tīpaši ir saistīts ar cilvēktiesību aspektu un to ir nepieciešams paplašināt šo jautājumu loku un līdz ar to es esmu gandarīts, ka mēs varam turpināt mūsu sadarbību. Es ierosināju arī vides komitejas pārstāvjiem organizēt 2015. gadā tātad konferenci Parīzē, par to mēs vēl neesam vienojušies, bet nu vismaz ejam tajā virzienā. Un tas, kas attiecās no parlamenta puses, tad mēs varētu iz, izstrādāt ceļa karti, un tad mēs kā parlaments varētu skaidri formulēt, kas tad ir mūsu prasības un arī uzskaitīt tās lietas, par kurām mēs varētu vienoties konferencē un ka mēs tos varētu arī īstenot. Un pie tam vēl arī, um, protams, piešķirt attiecīgo finansējumu. Nu, tas ir mans plāns šajā jautājumā, ka mums vajadzētu vienoties līdz 2014. gada vasarā. Nākamā konferences norisinās Varšavā, un pēc tam aiznākamā konference, nu tad vēl vajadzētu par to vienoties un vajadzētu pie tam vēl arī to veicināt, lai mēs arī parlamentā varētu vairāk sabiedrotos iegūt, it īpaši cilvēktiesību jomā un vidas jomā. Un es arī vēlētos, protams, sadarboties ar mūsu, tā teikt, ārlietu kolēģiem, un mēs jau arī esam to uzsvēruši mūsu rezolūcijā, par kur vienojamies iepriekšējā reizē. Uh, Un arī ārējais darbības dienas par to arī runāja. Mums vajadzētu šo Eiropas klimata, enerģētikas, diplomātijas jautājumu uzsvērt, bet šeit arī vajadzētu uzsvērt cilvēktiesības, jo bieži vien šajās konferencēs, šādās sanāksmēs šie cilvēki tiek aizmirsti, un mums ir nepieciešams uzsvērt klimata pārmaiņas, ekonomiku un arī, protams, industriju, klimatu un, protams, arī ārlietu uzsvērt. Un šodien jau mēs arī vairāk pievērsīsimies cilvēktiesību jautājumam. Jā, patiešām mums bija mm, delegācija nosūtīta uz Doha. Es šo delegāciju arī vadīju. Nu, tad radās jautājums, nu, ko tad tur darīja parlaments, jo mēs jau neesam sarunu vešanas puse Dohā, bet katrā gadījumā tas ir loģiski, ka Eiropas Savienības parlaments tiek pārstāvēts, jo mēs jau savā ziņā esam tā kā arī um, sarunu, tad mēs iesaistamies arī šajās sarunās. Un mums ir nepieciešams arī uzklausīt, ko tad citi saka šajā jautājumā, ne tikai vienkārši teikt kaut ko, bet mums ir nepieciešams arī uzklausīt, un viens no tādiem iespaidīgākajiem uh, pasākumiem bija uh, tikšanās ar parlamentu pārstāvju no Bangladešas, kas būtībā mūs uh, lūdza, lai, mum, lai mēs kaut ko izdarītu, lai mēs kaut ko uzsāktu, jo Bangladešas pārstāvi arī teica, ka viņi nevar vieni paši kaut ko panākt, ņemot vērā to, ka Bangladeša piedzīvoja ar ciklonu 1,5 miljonu ēku, māju tika būtībā um, no zemes noslaucīt. Un, ja tas kaut kas norisinātos Eiropā, tad uh, visticamāk norisinātos krīzes samiti vien pēc otra. Uh, Nu, tie ir būtībā klimata pārmaiņu sekas, un tie būtībā vairojās, un līdz ar to mums, nepieciešam, mums ir nepieciešams atrast risinājums. Mums ir jāpievērš uzmanību vienai lietai, un pēc Dauhas konferences šīs attiecīgais secinājums tika vēl vienreiz uzsvērts, šeit tika apsolīti finanšu resursi no Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tas nedod nekādu labumu, tikai apsolīt. Un pie tam, kad tas būtībā norisinās aiz slēgtām durvīm, un pēc tikai pāris dienas pēc tam publiski tas tiek arī pateikts, ir nepieciešams to labāk sakoordinēt, ir nepieciešams la, tātad piešķirt šo attiecīgo pievienoto vērtību, ka var redz, ka ir patiešām jāparāda, ka Eiropas Savienība vēlās kaut ko panākt, nevis tikai kaut ko, nu, šeit mēs piešķiram uh, pāris miljonus un tad otram vēl kaut ko iedodam. Mums patiešām ir nepieciešams izstrādāt līdz 2020. gadam, katrā gadā vismaz vajadzētu piešķirt vienu miljārdu dolāru, lai finansētu klimatu pielāgošanas pasākumos un lai aizsargātu arī klimatu. Ja tas neizdosies, nu tad šī būtība, šis pasākums izgāzīsies un arī cilvēktiesību jautājums uh, tiks arī savā veidā izmirsts kas attiecās uz sadarbību un ko tad mēs varam šeit panākt. Mēs varam palīdzēt jau pat ir nākamnedēļ, ka mēs savu ETS eh, sistēmu uzlabojam. Nu, mēs nu redzam to, ka tas nav iekļauts darba kārtības programmā, tātad ETS sistēma Uh, atrodamies trešajā, ceturtajā posmā, ir patiešām skaidri jāpasaka, ka ienākumi netiek izmantoti, lai kaut kādā veidā budžeta caurums aizlāpītu, it īpaši nacionālajos budžetos, bet tiek izmantoti, lai finansētu pielāgošanās pasākumus un, kas attiecas arī uz attīstības sadarbību. Iepriekšējā reizē mums tas izdevās tad, kad mēs aviolīnijas arī iesaistījām ETS sistēmā, kur mēs ar padomi diskutējam, ka vismaz 50% ir nepieciešams šeit piešķirt un arī padomas finanšu ministriem, protams, visi smiekli pāriet finanšu sēdēs, Bet mēs nevaram vienkārši doties uz šīm konferencēm un būtībā pateikt, mēs vēlamies jums palīdzēt, bet tik līdz ir runa par finansēm, nu jā, tad pēkšņi mums vairāk nav nekāda koncepta. Nu, tas īpaši nerada uzticamību Eiropas uh, Savienības pārstāvjiem, un līdz ar to mums ir nepieciešams tāds koncepts, un tam ir jābūt arī finanšu pamatojumam. Mums arī šonadēļ bija iespēja sazināties ar Austrālijas klimata ministru. Šeit parlamentā mēs diskutējām. Viņš ieradās arī, tātad ieradās Briselē. Mēs runājam arī par šo ETS, un Austrālija vēlās pievienoties. Austrālijā septiņās provis, provincēs jau ir ieviests ETS 2015. gadā. Tas šī schēma kļūs jau par nacionālu schēmu, kas Tas nozīmē to, ka šī sistēma jau kļūst lielāka par visu Eiropas Savienības sistēmu, un mums vajadzētu savietot šīs sistēmas. Un es vēlētos vēl vienreiz uzsvērt, ka mums ir, ne, mums ir finanšu avoti la, tātad attīstības sadarbībai, un mums vajadzētu nodrošināt situāciju, ka, ja mēs ka visās diskusijās debatējas, un īpaši, ja mēs runājam par tehnoloģijas pārnes un patenti, patentiem, mums vajadzētu nodrošināt situāciju, ka valstis uh, it īpaši mazāk attīstītas valstis, viņiem vajadzētu mm, tā tad um, ļaut piekļūt šīm tehnoloģijām, jo, nu, nav jau nekādas pievienotās vērtības, ja mēs vienkārši tikai uh, novēršam attiecīgās problēmas, bet mums ir nepieciešams sniegt arī viņiem iespēju izmantot atjaunojumos energoresursus un lai viņi paši sevi var aprūpēt un arī no, tā tad. Uh, mums vajadzētu arī nāk, nodrošināt situāciju, ka nākamos 150 gadu laikā arī cilvēki varētu paši sev nodrošināt. Un mums ir nepieciešams izstrādāt risinājumus, kādā veidā mēs varētu uz, izveidot šādu sistēmu palīdzības um, sev pašiem. Kas attiecās uz Dohas konferenci? Uh, Nu, rezultāti bija lielāki nekā sagaidīti, bet, jāsaka godīgi, cerējām tomēr uz kaut ko vēl vairāk. Nu, tas būtu mans rezumējums no šīs konferences. Katru uh, reizi, katrā konferencē, pirms uh, klimata konferencēm mēs vienmēr vienojamies par ļoti skaistām rezolūcijām, bet mums vienmēr jāpaskatās, ko tad mēs šeit ierakstam šajās rezolūcijās. Tātad, ja tīpaši par likumdošanas procesu. Uh, Protams, no spiediens no ārpuses ir diezgan liels, bet mums vajadzētu arī palikt uh, pie mūsu rezolūcijas, citādāk šim, šai rezolūcijai būs diezgan maza vērtība. Līdz ar to es labprāt uzklausītu diskusijas debatas par šo jautājumu un cerams arī uh, ka mēs varētu arī pat izveidot šādu veidu tradīciju, diskusiju tradīciju, jo mums ir nepieciešams sabiedrotai klimata jautājumos, klimata pielāgošanās jautājumos, klimata aizsardzības jautājumos, un tādēļ mums ir nepieciešams arī sadarboties ar cilvēktiesību komiteju un arī ārlietu komiteju, jo enerģētikas politika, industrijas politika, vides politika, cilvēktiesību politika, ārlietu politika, tie ir diezgan uh, daudz uh, politikas loki, kas tiek ietekmēt no šī jautājuma. Lies paldies! Mm. Rute, ich habe auch. Lielas paldies, Krota kungs. Esmu arī noteikti uh, tātad pierakstījis pāris punktus, un šeit bija arī jautājums par ceļa karti, kur ārējās darbības dienas uh, attiecīgi ierosina priekšlikums, ko tad varētu darīt, vai ir tāda situācija, ka decembrī mums ir diezgan tāds visaptverošs cilvēktiesību rīcības plāns, ko Eiropas Savienība tātad parakstīja. Uh, Un šeit ar maziem burtiņiem tiek arī ir ticis uzrakstīts, ka klimata jautājumu un cilvēktiesību jautājumu. Nu, un man ir jautājums, kādā formā jūs šo apakšpunktu varētu īstenot un kāds varētu izskatīties laika grafiks, ņemot vērā Parīzes un Varšavas konferences, būt, varbūt tās tie ir ļoti labi pasākumi, lai uzsvērtu šo divu jautājumu loku tātad būtību experts. Vēlētos uh, stādīt priekšā mūsu ekspertus, Stīva Trentkungs. Tātad uh, um, vides taisnīguma fonda pārstāvis, tā ir, tā ir nevalstiska organizācija, bezpējas organizācija, lai aizsargātu vides un cilvēktiesības. Tad uh, Trio Vendelkungs, um, klimata rīcības tīkls uh, Eiropā, direktors, kura uh, mītne atrodas Briselē, viena no lielākajām Eiropas koalīcijām, kas darbojās klimata un enerģētikas jautājumos. Ir vairāk nekā 120 uh, dalība organizācijas un vairāk nekā 125 valstīs. Un šeit galvenais um, mērķis ir veicināt ilgspējīgu klimata politiku un arī novērst klimata pārmaiņas. Kā arī no arī darbības dienesta Mārtiņa Fetskungs Tātad jūs arī diskut, uh, runāsiet par šiem jautājumiem. Sāksim ar Trenta kungu. Thank you and thanks to it. Liels paldies. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani šodien. Un es esmu arī gandarīts par to, ka esat um, arī norganizējuši šo uzklausīšanu, un man būs arī neliela runa, bet es pašlaik um, nu, atrodas tādā situācijā, ka es būtībā pievienotos visam, ko Grötskungs teicis, Tad, kad es izlasīju savu runu uzrakstīto, jūs būtībā pateicāt to, ko es gribēju teikt. Es domāju, ka viens no galvenajiem punktiem, pirms es pievēršos uh, jautājumiem, varbūt tās uh, šis, šis ierosinājums šāda veida diskusijas padarīt par tradicionālām diskusijām ir patiešām ļoti laba ideja, jo patiešām mums jā, ir jāatzīst to, ka šis jautājums ir ne tikai klimata jautājums, jo tas pieskarās daudziem ikdienas dzīves jautājumu lokiem, it īpaši Eiropas Savienībā un arī attīstī, arī mūsu pasaulē, kā, veids, kādā tas ietekmē mūsu ikdienu, kādā veidā mēs dzīvojam un kādā veidā būtībā izdzīvo arī daži cilvēki. Līdz ar to šis ierosinājums ir ļoti labs. Vēlētos sākt uh, savu prezentāciju, citējot Mērī eh, Robins. Mums nevajadzētu pazaudēt mūsu skatu uz cilvēktiesību principiem starptautiskās eh, klimata pārmaiņas sarunu vešanas laikā. Mums vajadzētu atcerēties to, ka šeit ir attiecīgie iemesli ārpus ekonomiskas noteikti faktori, kādēļ mums vajadzētu rīkoties klimata eh, jautājumos. Nu, šie ir tie vārdi, kurus mums vajadzētu atcerēties. Uh, Eh, pēc otrā pasaules kara mums uh, bija Ženēvas bēgļu konvencija izstrādāta, kas būtībā ir saistīta ar šo jautājumu. Šī ir mana mans uzsvars, man, es uzskatu, ka šeit ir nepieciešams aizsargāt vismaz aizsargātos cilvēkus, kuriem, kur piespiedu kārtā viņi nācās atstāt savus mājas, savu mājasaimniecību būtībā, un tas arī šeit attiecās uz klimata pārmaiņām. 2010. gadā 38 miljonu cilvēku bija būtībā klimata pārmaiņu izraisīti bēgļi Un runājot par ilgspējīgu attīstību un sistēmu attīstību, ir viena lieta, kur Eiropas Savienība un parlaments nobežījies ļoti vienkārši. Uh, tas varētu arī, mm, ir ļoti svarīgs jautājums, kā piemēram Bangladešā, un tas ir un vēl aizvien būs viens no lielākajiem, tā teikt, iemesliem, kādēļ cilvēki atstāja savas zemes. Tas arī vēl varētu pasliktēt jau esošas sistēmas, ja mēs runājam par resursu sadalījumu un infrastruktūru, kur var novērot augstu iedzīvotāju skaitu palielināšanos un arī augstu nabadzības līmeni, un visticamāk šeit varētu rasties arī kaut kādi konflikti, pat vārdarbība konflikti izlikt. Negatīvās tātad sekas, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņiem, tas var tieši ietekmēt cilvēku tiesības un cilvēku situāciju, kā piemēram, ja mēs runājam par nodarbinātību un ilgspējību mājasaimniecību. Un arī, protams, pieeju pārtikai, tīram ūdenim un vienkārši pamat vajadzībām, lai cilvēks izdzīvotu klimata pārmaiņas var attiecīgi arī negatīvi ietekmēt Um, būtībā ikdienas dzīvi, un man, pēc manas pieredzes uh, vis, uh, vismaz aizsargātās sociālās grupas ir tieši sievietes un bērni. Um, sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, mēs esam attiecīgi izstrādājuši arī dokumentus, mēs esam arī apkopojuši datus, um, attiecīgi attīstības valstīs, un to, ko mēs sakam, ir tas, ka patiesajā dzīvē, reālajā dzīvē, tai šeit Šeit ir attiecīgā savstarpējā konkurence par pieeju tīrajam ūdenim, svaigam ūdenim, un tas uh, var arī radīt noteiktus, uh, tā teikt, konfliktus, etniskos konfliktus, sociālo grupu konfliktus un tā tālāk. Un tas vienkārši nozīmē to, ka šeit varētu arī rasties situācijas šādas, kā piemēram Darfūra tika definēta arī kā pirmā kli pirmais klimata izraisītais konflikts. Uh, ja mēs nepievērsīsim lielāku uzmanību tām, ka mums ir nepieciešams veicināt šo klimatu pārmaiņu politiku, tas varētu negatīvi ietekmēt gan pārtikas piekļuves situāciju, tas varētu pasliktināt arī piekļuves svaigam ūdenim un tā tālāk. Un arī tūkstošgaidas at attīstības mērķi ir viens no šiem, tātad, lai um, viens no mērķiem, lai nodrošinātu ar svaigu ūdeni, mēs būtībā sasniedzam šo mērķi, jo tādai jāņem vērā to, ka 800 miljoniem cilvēkiem nav piekļuva tam. Un arī ūdens eh, ļaunprātīga, tā teikt, ir nepareiza pārvaldība, jeb apsaimniekošana arī ir novec pie tā. Klimata pārmaiņa patiešām ir radījusi tādu sliktu situāciju, ka ir pārāk maz piekļuvu ūdenim, kā arī vienkārši nav ūdens. Uh, Un tas arī, protams, arī ciklonu un plūdu izraisa šādu situāciju. Un arī, ja, piemēram, augsne tiek degradēta, tas arī negatīvi ietekmē šo situāciju, un arī jūras līmeņa paaugstināšanās. Šīs situācijas ir sarežģītākas jo jāņem vērā to, ka visticamāk šāda veida situācijas nenonāk laikrakstu pirmajās lapās, un tas nozīmē to, ka ne, nespējam mobilizēt arī pasaules sabiedrību, lai sniegtu palīdzību. Uh, Līdz ar to mēs varam redzēt arī diezgan vāju rīcību politiku un arī valdību, lai stātos pretī šiem izaicinājumiem, un tas varētu atkal izraisīt vardarbības konfliktus. Un ir arī noteikti šīs mazatīstītās valstis ir arī tās, kas ir riska grupā, kur varētu novērot šīs te krīzes situācijas, kā piemēram Eh, tas mēs varam novērot arī Dienvidāzijā šādas situācijas un arī piekrastas uh, eh, teritorijās, ņemot vērā to, ka Himalai kalnos arī kūst šie ledāji, un tas varētu arī rast krīzes situācijas. Klimata bēgļi būtībā jau, bēgļu skaits palielinās, ja mēs salīdzinām ar tiem bēgļiem, kas bēg no attiecīgiem var, kara konfliktiem. Mums ir nepieciešams rēģēt uz šo situāciju, bet neskatoties uz tiem bēgļiem, kas bēg no valstīm, kur ir kaut kādi konflikti un tā tālāk, nu jāņem vērā to, ka klimata bēgļiem netiek paredzēts kaut kāda mm, juridiskā palīdzība vai kaut kas tam līdzīgs, tie netiek atzīti. Arī labāk attīstītām valstīm vajadzētu spēt reaģēt uz šādām situācijām, kā piemēram, ja mēs runājam par vētru Katrīnu, kur, kas no nodrošinājis ASV, kur 800 miljonu cilvēku tika tā teikt pārvietoti un 9 kur arī zaudējumi bija aptuveni 80 miljārdi dolāri. Visticamāk arī atcerēties ciklonu um, janmādi, kur aptuveni bija 38 tūkstoši nāvs gadījumu. Un situācija pasliktinās. Tātad Doha uh, sarunu vešanas rezultātu. Ko tad mēs būtībās uh, Ko tad mēs šeit sasniedzam? Citējot The Economist, nu daudz vienkārši atgriezās mājās. Bet kas tad tika ieviests? Tātad uh, zaudējumu un arī uh, kā, kaitējumu koncepts tika ieviests, kas ir ļoti būtisks koncepts, ir īpaši, ja mēs runājam par cilvēktiesībā. Un šajā kontekstā, šīs analīzes kontekstā, uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ir jāiesaistās vairāk dinamiskāk šajā sab sabiedrībā un arī jākļūst par līderim. Un līdz ar šo kontekstu mēs atbalstam to, ka ir nepieciešams uh, specifisks ziņotājs ANO padomē, kas varētu ziņot un informēt par šiem jautājumiem, un mēs to varētu atbalstīt. Ceram, nu būtu labāk, ja man būtu vairāk laika, bet, nu, līdz ar to Es saīsināšu savu runu un liels paldies par jūsu sniegto runu, par jūsu um, esamību. Vēl viens atgādinājums. 50 vismazāk attīstītākās valstis ir iek tātad ir snieguši mazāk nekā par 1%, ja mēs runājam par CO2 palielinājumu pasaulē. Līdz ar to tas vajadzētu, to vajadzētu atcerēties. Paldies! Thank you very much, Mr. Uh, Trent. Paldies, Trent kungs. Jūs zināt, ka darba kārtībā Nākošais punkts ir saruna ar Toimen, kas koordinē dalībvalsts par cilvēktiesības darbu grupu. Jūs varat ierosināt tieši šo speciālo referentu šajā padomā, ka mēs bijām Ženēvā, mēs par to nezinājām. Paldies. Tātad, Trijokungs lūdzu. Paldies. Paldies par ielūgumu un iespēju runāt par šo jautājumu šajā uzklausīšanā. Es esmu runājis arī NV komitejā par šo jautājumu. Es gribu piebilst vienu teikumu par manu organizāciju Pan Eiropu. Mēs pārstāvam vairāk kā 120 organizācijas, un tas nav tikai vides organizācijas, bet liela daļa no mūsu dalībnieku ir arī cilvēktiesību organizācijas. Tātad mūsu organizācijā mēs pilnībā atbalstam, kad klimata izmaiņas nav tikai vidas jautājums. Tas ir jautājums, kas ietekmē cilvēku dzīves. Un lai papildinātu cipars, kas jau ir minēti, runājot par klimata izmaiņu, ko iepriekšējā runātāji teikuši, klimata maz aizsargātais fórums, kas publicēja klimata mazaisardzības monitoru, un tur norādīts, ka klimata izmaiņu un paliel, kad palielina parādus 5 miljonu cilvēkiem mirst katru gadu balst pēc sekām no klimata izmaiņām, pārtiks trūkuma, dabas katastrofām un veselības un arī piesāņošanas jautājumu no degvielām. Arī viņi norādi, ka klimata izmaiņas ietekmē IKP līdz 1,6%. Tātad 1,6% IKP, bet mazāk attīstītās valstīs tas ir līdz 10%, un ko Stīvens ir nu pat teicis, kad maz attīstītās valsts ļoti maz ietekmē klimata izmaiņu, bet viņi cieši sekas. Un tātad starptautiskai sabiedrībai ir pienākums samazināt izmešus un arī atbalstīt cilvēks maznodrošinātās kopienēs un piedalīties starptautiskās organizācijās. Un, ja runāju par Dohā, un ja jūs atskatāties uz Dohā, un es piekrītu Grotas kungas doma, kad bija liels, liel, daudz sagaidīja, bet maz tomēr notika, bet Dohā bija progress par šīm sarunām un, un tālāko infrastruktūru un sadarbību starp valstīm un sadarbību ar citiem, kad būs otrais atbalsts protokolam un iekļaušana, tad tas tomēr notiek starptautiskās pārunās. Bet Dohā, lai jeb, tāpat kā iepriekšējās samitos Durbanā un Kankūnā, tas nepanāca progress samazināt izmešus. Vai nu samazinot emisijas vai adaptējot Dohas noteikums. Tieši pirms Dohā ap ANO vides komiteja publicēja savus emisijas trūkumu, un viņi izreikināja, ko visas valsts ir iesnieguši un cik ir vajadzīgs emisijas samazināšana, lai samazinātu klimata izmaiņas un cik liela tā plājas ir un ka plājas ir vēl ļoti liela un ka lietām ir jānotiek. Ko mēs redzējām, redzējām Dohā ir, ka plājas ir palielinās, nevis samazinās. Un tātad vairākās valstīs, ieskaitot Eiropas Savienībai, kas iepriekš bija iesnieguši iespējamos pasākums 20 līdz 30% samazināšana līdz 2020. gadam. Tas vēl bija iesniegts, bet Eiropas Dohā, Eiropas Savienība, citi pie, pieteica zemāko likmi. Un tātad 20% samazinājums emisijas līdz 2020. gadam. Un, ja es varu kritizēt Eiropas Savienību, tas ir druski savādi, jo 2012. gadu būs mīnus 23%. Tātad mēs palielināsim mūsu emisijas nākošos astoņus gadus, nevis samazināsim. Un tātad no perspektīva no ietekmi uz nabadzīgiem cilvēkiem – tad varētu runāt, vai tā nav cilvēktiesība pārkāpums. Tātad mums ir ierobežots laiks, bet tad ir arī jautājums par klimatu finansēšanu. Kopenhāgenā 2009. gadā attīstītās valsts apsolīja, ka viņi sagādās 100 miljārdu ASV dolārus līdz 2020. gadam, sākot ar 10 miljārdu 2011., 12. un 13. gadā. Šis periods ir beidzies un attīstītās valsts un mazattīstītās valsts sagaidīja kādu skaidrību, kā viņi varētu iet no 10 miljardu, kas 2012. gadā, līdz 100 miljardu 2020. gadā. Bet paziņojumu no četras Eiropas Savienības valstīm, nav skaidrība, kā paspēs šīs summas un kādas finansējums būs iespējams 2013. gadā vai 2020. gadā, un kaut gan paziņojumi no dažām Eiropas Savienības valstīm ir labāk nekā no citām attīstītām valstīm, Nav vienmēr labs būt labākais no sliktajām, bet ir viena liela problēma. Eiropas Savienība nevarēja pieņemt vienotu viedokli, ko viņi sagādās klimata izmaiņas jautājumā par finansējumu 2013., 14. un 15. gadā, un tas ir žēl, ka mūsu dalībvalsts nevar sadarboties šajā jautājumā, kur viņi veids 2009. solījumu, ko viņi veids 2009. gadā. Paldies, Trijau kungs un Fut kungs. Labrīt un paldies, ka jūs man dodiet vārdu. Un es gribu runāt par EADD perspektīvu. Mēs uzskatām, ka klimata izmaiņas ir ārpolitikas jautājums, un viņš tā tiek sarunāts tieši uh, dalībvalsts līmenī un Eiropas komisijā. Mūsu ārējās darbības dienests mums ir mandāts no ārpolitikas padomas no 2011. gadā, kur ļoti skaidri norāda, kādas ir prioritātes, un mēs tās īstenojam. Un mūsu loma, kā EADD, ir atbalstīt visu, visā veidā, kāda mums ir iespējas, izmantojam visus mūsu politikas instruments, kas ir mūsu rīcībā, veicot politisku dialogu. Un mēs arī izmantojam finanšu instruments. Ir sevišķi nākošajā daudzgadu finanšu schēmā, un tā tad nauda seko politikai, un ir jāpalielina Eiropas Savienības klimatu finansējumu. Tātad tas ir, kas ir zem mūsu kontrols. Mums ir plašs viedoklis. Mēs neesam sarunvedēji, tā kā es varu runāt par Dohā no citu perspektīvu. Ja skatās par Dohā sekām, rezultātiem daudz jau ir minēts, bet šī bija pārējais klimata konferences, jo bija izmaiņas perspektīvā, kas notika Durbanā, un veicinam procesu uz 2015. gadu, un ar grafiku, ar to, ko mēs gribam sasniegt. Tātad Atbalsts, kad Dohā bija ļoti minimāli un mazvērtīgi, bet es varu teikt, ka ir līdzsvarots progress un tikai daļais progress. Mēs esam posmā, kad mēs liekam pamatakmeņus un mēs ejam soli pa solim, un Dohā tieši to veids, un ja jūs skatoties, kādi bija galvenie mērķi Eiropas Savienībai pirms konferences, mēs sasniedzam vairākumu no tā. Un mēs esam vēl ceļā uz 2015. gadu mērķiem. Un mums ir jāsāk sarunas par 2015. gadu, dodot darbu plānu, lai optimizētu darbu līdz 2015. gadam Un tātad Eiropas Savienība ir veikusi priekšlikums šogad darbam. Ir arī bijis samazinājums ļoti komplicētāji sarunu procesam. Tātad ir septiņi pārunu ceļi, kas tika samazināti uz trījiem, un Dohab bija tā vieta, kur runāt par veidošanu kā nākotnē strādāt un kas būtu attiecināms uz visām valstīm, ieskaitot attīstošāks valsts, lai samazinātu izmešus. Otrajā Kyoto protokols posmā bija progress par finansējumu. Bija minēts, ka tas nebija vienota fronta, bet ļoti skaidra ziņa tik zot, kad paaugstināsies klimat, klimata finansējums. Vairākas dalību valsts to arī atbalstīja. Un palielināja, kas palielināja finansējums no sākotnējā finansējuma. Tur arī veidoja zaļo klimatu fondu ar, ar ko, kas atrodas Korejā. Un pēdējo bija arī zaudējumu un postījumu aplēs un ir darba programma, kā veikt iestādes, iestādu veidu, kā runāt par šo jautājumu nākošā posmā. Un vēl bez tam bija progress vairākos tehniskos jautājumos, kas saņem mazāk apskatu presē, bet ir ļoti svarīgi tieši pamatakmeņu likšanā. Tātad tas viss nav pietiekoši, bet ja mēs skatāmies par pāru un dinamiku, var redzēt, ka ir dažādi viedokļi starp attīstošām valstīm, ir vadītāji attīstošā pasaulē, un tas ir labi. ASV vēl ir vadošā pozīcijā, koalīcijā, bet mums citi pievienojušies. Ir arī progress par klimatu darbību tieši uz vietas, un mēs saņemam atsauksmes no diplomātiskiem dienestiem, kad klimats nav ieviest visās valstīs, bet mēs ceram, ka īstenošana progresē arī, un mēs uzskatām, ka tas arī ļoti svarīgi. Bet mēs skatām, ka mūsu ambīcija līmenis nav pietiekami augsts, ko kolēģi jau ir minējuši, un ir jāmobilizē politiskā griba, lai atbalstītu 2015. gadu programmu, un tas ir skaidri starp valdību programma un klimata jautājums ir starpvaldību jautājums un ir jāmēģina pēc iespējas politisku lobēt šo jautājumu, lai būtu politiskā griba veic, veikt 2015. gada programmu. Es gribētu beigt ar vienu atbildi par jautājumu ar saikni starp cilvēktiesībām un vidi. Klimata izmaiņas kā ārpolitikas jautājums mēs uzskatām kā savu mandātu. Un ir skaidrs, ka tai daļa no valodas kas ir vis, visos politikas jautājumos, un tad, tad ir ļoti centrāls punktā, punkts mandātam, kas tik dot Eiropas ārējās darbības dienestam, kas ir runāt par saikni starp klimata izmaiņu un iekšējo un ārējo drošību. Vai nu tas ir Eiropas Savienības līmenī runā par ūdens drošību un jauns pāruns arī ārpa, ārlietu konferences. Ir arī dalībvalsts līmenī notikuši pasākumi, kas ir saist, saistīti ar ANO drošības padomu, ko vadīja apvienotā karalista un Pakistāna kad ir jāiekļauj attīstošās valsts šajā darbkārtībā. Un ir arī specifiski pasākumi tieši uz vietas, kas notiek arī Centrālā Āzijā, kas grib nodrošināt klimatu drošību. Tas ir tikai daži jautājumi, un es gribu pateikties par iespēju jums uzrunāt. Paldies! jums vārdu debatēju, varbūt es sākšu. Man ir jautājums Trentkungam. Jūs teicāt, kad nav juridiska atzinums par klimata bēgļiem. Kāds ir jūsu ieteikums, kā to varētu sasniegt? Jo Ženēvas konvencijā atvērt to pašreizajā politiskā klimatā kad nebūs vairāk aizsardzību bēgļiem, klimata bēgļiem, bet mazāk. Tātad tas ir viens jautājums. Otrs ir, es esmu uzzinājis, kad ir mazo salu konferences un dažas mazās salas pat ir, ja ir 2% sasilšana, daļa no viņu teritorijas vai pat vairāk viņu teritorijas varētu pazust. Kādu aizsardzību jūs varat dot tiem cilvēkiem, kas varētu viņiem palīdzēt? Paldies! Man liekas, tas ir galvenais jautājums. Pirmo komentāru mūsu viedoklis ir skaidrs, kad nevajag runāt par bēgļu konvenciju, bet starptautiski ir milzīga bažas, ka kāds iejauksies, lai varētu iekļaut klimata bēgļus, un saprotot šī, šīs dienas pasauli un daudzpusējās sarunas, kas notiek par klimata izmaiņām, mums ir jāveic mazi soļi, un pirmā lieta, ko Eiropas Savienība varētu darīt kā vadošie, ja, varētu noteikt viņiem juridisku definīciju. Viņiem nav ne konvencija, viņiem nav juridisku instrumentu, nav vispār tāda definīcija, kas ir klimata bēglis. Un pat ja jūs gribat viņiem palīdzēt, jūs nevarat to darīt vienotā veidā. Tas būtu vienkārši vienreizēji Tātad pirmais ir, ka jādefinē šos cilvēkus un jādod viņiem ir status. Otrs, ko Eiropas Savienība varētu ieņemt vadošo pozīciju, ir starp 27 darbi, dalību valstīm pieņemot juridisku definīciju, tad varētu atsaukties uz klimata bēgļiem, kā tas notiek. Tas, tas nav jautājums kas krusto robežas. Viņi grib palikt savajā valstī, savais ekonomiskos un sabiedriskos ies, apstākļos. Viņi negrib ienākt Eiropā, viņi grib palikt mājās. Bet beidzamais punkts, kas ir ļoti labs, ja skatās uz tādu valsts kā Maldīva, ir jārunā, ka visa šī valsts pazudīs viņu valsts, viņu zeme, viņu kultūru, ko mēs darām par, ja ir jautājums par klimatu taisnību, tad Maldīva ir vismazāk ietekmējuši klimata izmaiņas, bet viņiem būs sekas. Un tātad Eiropas Savienībai ir jāņem vadošā loma, lai runātu par šo jautājumu, bet vieglas atbildes nav. Un es vēl gribētu dzirdēt dažas no tām idejām. Es sen atpakaļ lasīju par Maršalu salām. Runa ir par Mongoliju, kad, bet tas nav tā kā viņu mājas, bet ja viņi varētu nopirkt zemi un sākt no jauna, bet tur būs milzīgas problēmas. Idejas nevis risinājumu un neviegls risinājumu, bet kāds ir idejas, kā varētu risināt. Es domāju, piedodiet, bet ir jāatgriežās pie adaptācijas un nevis pieņemt, ka mēs esam sasnieguši krīzes punktu, kad mazas salas pazudīs, ir jābūt ir milzīgas ambīcijas un skatīties uz jauniem Eiropas mērķus, kā adoptēties, un pasauli nav gatava saga, nav gatavi pārcelt vienu nāciju no vienas zemes gabalu uz nākošo. Cilvēki vienkārši to nepa. Pasauli to nesapratīs. Paldies, piedodiet, ka es nevaru atbildēt tieši uz jautājumu. Ja jūs atļaujat, man ir vēl viens jautājums. Trijo kungam. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienības valsts valsts ražo vairāk izmešus, un tas nonāk pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Ja šis ir cilvēktiesību pārkāpums, kad cilvēki tiek padzīti no savām mājvietām, tad nākotnē, kam vajadzētu šie cilvēki protestēt, ja viņu cilvēktiesības ir pārkāptas? Es domājam tieši no tiesību jautājumu. Man vispirms man jāpaskaidro, kad palielinās emisijas, tad ar pašreizējo mērķi. Mēs, patiesībā mēs samazinām emisijas, bet ar mērķi mēs, mēs ejam tālāk nekā mēs bijām sagaidījuši, un, un tāpēc ir vajadzība pārtaisīt schēmu, un varbūt parlaments nākošu nedēļu var veikt nopietnu soli, lai uzlabotu situāciju, bet kā cilvēki var sūdzēties? Ir viens simbolisks gadījums, kas notika divus vai trīs gadus atpakaļ, kad valdība Mikronēzijas valstī izmantoja likumdošanu, kas ir Čeks, Čehijā, nu, droši vien, kad arī vairākās valstīs, bet es neesmu eksperts šajā jautājumā. Tā kā Čehijā bija ierosinājums priekšlikums ogļu dedzinošu spēkstaciju, tad varēja runāt par pārobežas ietekmi un Mikronēzijas parlaments, ka paliel, ja palielinās ogļu dedzināšana Eiropā, tas palielinās klimata izmaiņu un tas mūs ietekmēs Mikronēzijā. Un tas ne tikai palielinās plūdus, bet ietekmēs arī ūdens kvalitāti, un viņi sūdzējās, kas izraisīja vairākas sekas. Tātad vides ministrs Čehijā atteicās no amata, jo viņš nevarēja atbalstīt šo spēkstaciju, bet tie, kas viņu aizvietoja, tie ignorēja un pieņēma šo spēkstaciju, bet ir tādi veidi, kā nodrošināt lai lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropā, ne tikai tiek vērtēt uz ietekmi Eiropā, bet kāds, kāda ir ietekme nabadzīgiem cilvēkiem visā pasaulē. Es domāju, tas būtu ļoti interesants koncepts, ko varētu pārskatīt, ko varētu kā praktiski piemērs Eiropas Savienības valstīs. Paldies, tagad Grotas kungam. Jā, ich möchte da nochmal. Jā, es arī vēlētos arī atbildēt uz šo jautājumu. Visu, ko mēs šeit darām, arī ja mēs, piemēram, pieņemam lēmumus noteiktos jautājumos, nu, kā, piemēram, attiecīgais ogļu, tātad brūnu ogļu tātad spēkstacija, tas rada dubultu, ja mēs runājam par CO2 izmešu skaitu, tas dubulto būtībā šo izmešu skaitu nekā tas, kas tiek ražots Kenijā, par piemēru. Ja mēs tagad paskatāmies uz šo savstarpējo saikni, tas nozīmē to, ka mūsu diskusijas ne tikai koncentrējās uz Eiropu, kas, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņiem, bet mēs runājam arī par veselības politiku, par cilvēktiesību politiku un tā tālāk. Tas ir cieši saistīts un vajadzētu jebkurās diskusijās atcerēties to, ka šis klimata jautājums ir tāds teikt interdisciplinārs jautājums. Nu, es esmu pilnībā pārliecināts, ja mēs uh, būtu ļoti labi, ja šī tradīcija, ja mēs to varētu tā uh, nosaukt par tradīciju, tad mums vajadzētu paturpināt šīs diskusijas par klimata pārmaiņa. Jā, liels paldies, Grotas kungs, es neredzu, ka kāds cits vēlētos izteikties. Es tikai domāju, Iedomājos, ja mēs patiešām turpinām mūsu tradīciju, tad var, varbūt tās jūsu komiteja un arī citas komitejas varētu izstrādāt rezolūciju nākamajai Varšavas konferencē, un tad arī mūsu komiteja varētu padomāt vai varētu izstrādāt atzinumu, nu, lai mēs varētu tā kā, nu, izstrādāt jau savu veidu rutīnu, uh, lai veicinātu šādu veidu tradīciju. Bet es arī vēlētos pateikties jums, jums liels paldies arī ekspertiem, un katrā gadījumā mēs izmantosim jūsu ekspertīzi, jūsu informāciju arī neoficiālās sanāksmēs. Liels paldies! So. Un tātad turpināsim darbu. Esam nonākuši pie darba kārtības punkta, kas saistīts ar atsauksmēm par cilvēktiesību apakškomitejas delegācijas vizīti cilvēktiesību padomē Ženēvā. Mums būs viedokļa apmaiņa ar Eiropas Savienības padomas cilvēktiesību darbu grupas, jeb KOHOM, priekšādātāju Bertu Tojermanu. Mūsu komitejai ir ļoti svarīgi uzzināt jūsu domas. Mēs gatavojam arī pavasara sesiju, gatavojamies pavasara sesijai Džen Ženēvā, un parasti šādos gadījumos ar jums konsultējamies, un arī ar ār, tāpat arī ar ārlietu darbības dienestu, lai redzētu, kādas būs šādas sanāksmes prioritātes, un pēc tam, protams, mums svarīgi apsvērt arī rezultātus, tāpēc paldies, ka ieradāties šeit mūsu komitejas priekšā, mums prātā ļoti liederīga viedokļa apmaiņa, mums ir svarīgi būt lietas kursā par to, kas notiek šajā ziņā. Dro delegācija devās uz Ženēvu. Tas bija mm, februāra beigās, marta sākumā. Jūs jau zinat, ka mums ir arī zināms reglaments, kas mums jāievēro, un pat tas jādara pat tad, ja varbūt reizēm šie noteikumi nešķiet tik liederīgi. Nu, šoreiz mēs dabujām atļauju doties uz Ženēvu šajā laikā. Un bija ārkārtīgi labi, ka tobrīd bija mm, pieejami arī augstāka līmeņa darbinieki, kas varēja ar mums runāties. Uh, Bet, diemžēl, nebija pieejami konkrētie referenti pie atsevišķiem tematiem, jo tas bija pāragri. Nu, tas ir viens jautājums, kas mums būtu jārisina arī tad, kad runāsim ar mūsu priekšsēdētāju. Bet, nu, reizēm, jā, mums ir vajadzīga arī izņēmuma no šiem striktiem noteikumiem, lai darbu padarītu efektīvāku. Mūsu delegācija, kā jau teicu, bija trīs cilvēku sastāvā - Protaševiča kungs, es Viņš gan šobrīd pats nav klāt, bet viņš ir vicepriekšādātājs un šobrīd viņam ir kāds pasākums ārpus parlamenta. Tāpat tur piedalījās Madam de, eh, de Kaisers kundze. Viņa šobrīd ir Tunisijā un tāpēc arī nav šeit klāt. Bet, nu, katrā ziņā tā bija tāda lieliska uh, kombinācija, tātad šie trīs deputāti, kas sakot līdz dažādiem jautājumiem, bet mums bija arī konkrēti eksperti. Protaševičkungs, piemēram, regulāri pievērš situācijai Baltkrievijā un tā tālāk. Mums bija tikšanās arī ar Baltkrievijas īpašo referentu, to tai šajā vīkendā, kad bijām tur, bija pieejams tikai viens šāds referents bet eh, ceram, ka rezolūcija tiks sagatavot attiecīgi jūnijā. De Kaisers kundze savukārt bija ļoti liederīga un varēja mums palīdzēt, jo daudzus gadus strādājusi pie Izraels un Palestīnas konflikta jautājumiem. Mums bija viedokļa apmaiņa ar Ēģiptes vēstniecības pārstāvjiem, apspriedām jauno, apspriedām jautājums arī ar jauno Izraels vēstnieku Ženēvā un tikāmies ar Palestīnas pārstāvi. Nu, tā tad šī darba vizīte tiešām bija ļoti saspringta. Esam sagatavojuši arī ziņojumu, tas ir ziņojuma projekts gan šobrīd vēl, bet tas arī būs gala rezultātā pieejams, bet, nu, dokuments tiks mums arī nosūtīts, lai jūs varētu ar to iepazīties. Laimīgā kārtā mums bija arī ļoti intensīvas eh, debatas ar Pilēkuns, kas ir augstā cilvēktiesība pārstāve. Un viņi ļoti labi zina, ko dara parlaments, ko dara Eiropas Savienība šai ziņā. Mēs apspriedām situāciju ar viņu attiecībā uz Mjānumu, piemēram, tāpat runājām par gaidāmo delegācijas vizīti tur. Un tas tāpēc, ka Mjānuma vēlējās mainīt eh, da, to punktu, kurā tā tiek apspriesta. Uh, Un, un viņi gribēlēs manīt arī šos, šo informāciju, tāpēc, ka ir piekritusi pārstāvi biroja atvēršanai valstī. Tikāmies arī ar eh, Mjanmas ārlietu ministra vietnieku, par šo jautājumu atkal runājam. Viņš ir bijis vēstnieks šeit Eiropā, viņš saprata mūsu bažas, kas saistīts ar šo jautājumu Bet nu šķiet, ka viņiem neizdosies izpildīt noteikto termiņu novembri. Viņam radušās kavēšanās šai ziņā, kā jau teicu, tāpēc arī šis jautājums iekļauts darbu kārtībā tālāk. Pilēkuns turklāt teica, ka arvien vairāk cerību tiek likts uz dalību valstīm un pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aktīvistiem, lai panāktu biroju atvēršanu vairākos reģionos. Tas savukārt nozīmē, ka finanšu situācija arī ir jāņem vērā šajās valstīs, jo tas prasa zināms izdevumus. Ja vēlamies, lai ir klātbūtne šāda veida organizācijām starp, dažādās starptautiskās uh, reģionos, tad es domāju, ka mums ir jāsniedz arī palīdzību. Viņi turklāt deva arī lielisku piemēru. Viņi teica, lūk, ANO ģenerāls sekretārs Banski Munds esot lūdzis sniegt ANO apmēram 20 eh, pilsoniskos novērotājs, kas būtu gatavi doties uz Sīriju. Nu, tas nozīmē tātad tādu ekspertu grupu, kas, bet tad, protams, līdzi nāk jautājums par finansējumu, kas finansē šo apmeklējumu, šo novērošanu. Tāpēc jābūt tādai ļoti pragmatiskai pieeja. Es konstatēju, ka situācija tiešām bija diezgan izmisīga, viņiem šobrīd līdzekļu nav. Tālāk mēs priekšā tā sev labo, ne, ne vēl par kādu citu valsti Mums bija laba viedokļa apmaiņa ar Pakistānas vēstnieku. Viņš tiešām ļoti pieredzējis diplomāts. Nepiekrita, ka mēs pareizi pamatot kritizējam viņus, bet, nu, katrā ziņā mudinām mūs turpināt šo dialogu apmeklējumu laikā Pakistānā. Tāpat mēs runājām par lūkšiem zaimo, likumiem pret zaimošanu un attiecīgiem sodiem, par ko tur tika runāts. Tāpat tikāmies ar Gruzijas pārstāvjiem. Uh, ar Ukrainas, Meksikas pārstāvjiem, ASV pārstāvjiem. Bet tas nebija iespējams augstākajā līmenī ASV gadījumā. Un tāpēc jāsaka, šīs debats nebija tādas, nu, īsti pamatīgas. Šobrīd pašreizējais polijas vēstnieks Ženēvā ir arī viss cilvēktiesību padomas priekšādātājs, tāpēc bija ļoti liederīgi, ka varējām ar viņu tikties divreiz. Viņš turklāt arī teica, ka Eiropas parlamentam vajadzētu daudz biežāk ierasties Ženēvā un būt redzamākam tur ne tikai šajās pavasara sesijās, bet arī citā laikā. Nu, saskaņā ar mūsu reglamentu, jā, tas ir tā kā sniegties pēc mēnesi, bet ja nu mēs varbūt varētu rast kādus izņēmumus reglamentā, it īpaši tad, ja mēs apspriežam, ja Ženēvā tiek apspriedz rezolūcijas, kas ir arī mūsu darba kādībā, kā piemēram par Baltkrieviju šakdiemā, Ženēm taču Google nav otrā pasaules malā, tas gan nav Eiropas Savienībā, bet tepat pie mūsu robežām, un tāpēc varbūt šis jautājums mums būtu ar priekšādātāju Šulc arī jāapspriež Tālāk mums bija tikšanās vakara gaitā arī ar vēstniekiem no valstīm, kur, ar kuriem mums ir līdzīgi viedokļi, bet ir ar tādām valstīm, kur atsevišķos jautājumos viedokļi atšķiras, piemēram, LGBT tiesībām, starptautisko kriminālu tiesību piln, tiesu pilnvaram. Tātad uzaicinājām Krievijas federācijas, Kazahstāns, Japāns, Dienvidkorejas, Turcijas, Tunisijas. Uh, Bahreinas, Kostarikas un Etiopijas pārstāvis. Un, jāsaka, tas bija tiešām ļoti dzīvīgs debats. Es domāju, tām jāturpinās. Un nākamajā reizē, manuprāt, mums vajadzētu tad atsimredzot pat sešas ēdienu kārtas, lai varētu visus jautājumus atbilstīgi apspriest. Mums vienkārši nepietiek tam laika. Mums bija gan tādas vienošanās, gan arī tāda diskusija, pat strīdu sābola, par ko spriedām cilvēktiesību jomā. Man ārkārtīgi interesanti tas viss šķiet, un to ir man kungs, varbūt jūs varat pastāstīt sīkāk par šo jautājumu, respektīvi jautājums, kas nebija iekļauts mūsu rezolūcijā, un par ko man neinformēja pašā sākumā, respektīvi Kostarikas vēstnieks sūdzējās, ka Eiropas Savienība esot pat ļoti atturīga un atsakoties uh, no apspriest tie, tiesības uz mieru, un Kostarika nesaprot kāpēc, jo viņi vēlas tādu lielāko Eiropas atbalstu un saikni. Tāpat bija viedokļa apmaiņa ar dažādiem NVO. Bija ārkārtīgi interesanti uzklausīt eh, gan pārstāvis vēstniecību līmenī, gan NVO līmenī. Viedokļi atšķirās, viņi visi bija iepazinušies ar mūsu rezolūciju, ļoti detalizēti iepazinušies, un, ne, eh, un, un eh, Viņi teica, ka mūsu viedoklis šeit Briselē šināmā mērā ir tāds, ka tāds, tāds bloķējuši, ja, ja tad mēs skatām valstis blokos, un viņi tam īsti tā nepiekrīt. Nu, tāpēc es domāju, ka mums varbūt vajadzētu daudz vairāk gatavoties un paredzēt vairāk laiku rezolūciju sagatavošanai nākamreiz, jo šogad redzējām, ka tas bija ārkārtīgi interesanti. Un īpaši interesanti bija uh, apspriest lūk šīs rezol rezolūcijas, bet nepietika laika debatēm. Nu tā, Tik daudz tad par mūsu viedokli. Jaunais uh, Izraels vēstnieks Ženēvā uh, savukārt arī bija ārkārtīgi interesants sarunu partners. Mēs to rezolūcijā, protams, eh, uzsvērām, jo neskatoties uz situāciju valstī vai neskatoties uz situāciju Palestīnā, Izrēla bija pirmā valsts, kas teica, ka viņi nesekos uh, universālajiem periodiskiem apskata likumam. Un pat pi Pakistāna un Šrilanka piekrīt šim jaunajam noteikumam. Un viens no, vien no dažām, eh, tā ir viena no dažām priekšrocībām, ko piedāvā ANO padomas reforma. Un tas radīja problēmas, jo, lūk, viena valdība, Izraels valdība, ja to paziņo, ka tā to nedarīs, tad arī citas var viņiem sakot. Nu, jāsaka, Izraels vēstnieks bija ļoti nopietni izteicies šajā ziņā. Viņš teica, ka, lūk, ka Izraela daudz vairāk esot uh, prožektoru gaismā, kā tai vajadzētu būt, pārāk daudz uzmanības tai tiek pie, pievērsts. Un šobrīd notiek diskusijas ar jauno valdību, kas nu pat tiek veidot Izrēlā, un tā tad redzēs, ko par to visu teiks jaunais ārlietu ministrs. Būtu ļoti interesanti uzklausīt notikuma attīstību šajā ziņā. Nu, lūk, tik daudz tad no manas puses. Bet eh, to Jēram kungs, eh, mums jau tikšanās ir bijušas arī iepriekš, un no tām vēl ir izriet viens jautājums. Mēs apspriedām šo jautājumu vidas komitejā, runājām par cilvēktiesībām un klimatu pārmaiņu saikni ar cilvēktiesībām. Un viens eksperts no NVO, kas eh, klimata taisnīguma jomā teica, ka būtu liederīgi, ja Eiropas Savienība īstenot lobby, jo arī starptautiskā līmenī, piemēram, cilvēktiesību padomē. Uh, Nu, piemēram, nosūtot īpašu referentu, kas tad ļautu apskatīt jautājumus eh, par to, ka, eh, par to, kā dabas katastrofas un klimata pārmaiņas ietekmē cilvēktiesības. Jo, protams, iedzīvotāji zaudē savas mājas, viņi ir piespiedu kārtā spiesti pamest eh, savas dzīves vietas un tā tālāk tā joprojām. Jēglis kundze, jūs vēlējāties kaut ko teikt, lūdzu. Atvainojiet. Es vēlētos atvainoties, jo man ir divas apmeklētāju grupas un drīz vien man ir jādodas projām, bet es esmu speciāli šeit atnākus, lai, vē, lai pateiktos par tātad attiecīgo ceļojumu uz Mjanmu un arī par jūsu vadību un varbūt tās varētu šeit izmantot šo iespēju diskutēt par mūsu pieredzi, ko tad mēs šeit iemācījāmies tā teikt. Uh, ņemot vērā to, ka tā ir uh, militāra valdība un tā cenšas patiešām uh, tiecīgās jautājumus. Mums arī bija diskusijas ar opozīciju, un es arī vēlētos pateikties sekretariātiem. Tā bija ļoti labi izstrādāta programma. Un divu dienu programma, kas bija pilnībā pārblīvēta, bet tik un tā ļoti interesanta, un liels paldies arī par jūsu vadību. Liels paldies! Danke, Frau. Lielas paldies, Jēglas kundze, tas jau arī nebija tik sarežģīti, jo visi dalībnieki bija patiešām ieinteresēti šajā jautājuma lokā, un tas man arī jāatzīst. Un mums arī līdz ar to ir arī, tā teikt, šķērs atsauc uz to, ka mēs esam to uz, paplašinājuši uz to, kā tad eh, īsti lauksaimniekiem un arī iedzīvotājiem laukos iet, un tas arī patiešām bija ļoti labs programmas punkts. Tātad 24. vai 25. aprīlī nākamo divu dienu sēžu laikā. Es nezinu, kurā no šīm dienām mums būs, attiecīgi, būs ziņojums iesniegts par Mjānmas situāciju, un tad mums arī vajadzētu paskatīties, kā, kā mēs varētu sazināties ar Inta kolēģiem, tad, kad mums plenārsēdē būs attiec, arī balsojums pār brīvās tirzniecības vienošanos. Paldies! Yes, I... Jā, es arī gribēju izteikties. Es gribēju izteikt divas piezīmes, ņemot vērā, ka šobrīd apspriežam šos vidas jautājumus. Šorīt pat um, tas notika, gribu padalīties ar jums ar informāciju. Vakar notika īpašā konference par Tibetu šeit parlamentā. Tā bija jau, tas ir lūk jau ceturtais gads pēc kārtas, kad šādu konferenci organizējam, un viens no centrālajiem tematiem bija tieši vides jautājumi. Jautājums par to, kā vide tiek aizsargāta Tibetā, un tas, protams, cieši saistās ar um, Ķīnas hegemoniju, ļoti agresīvo vidas aizsardzības politiku Tibetas teritorijā. Un Tibetas iedzīvotāji ārkārtīgi cieši no šīs politikas. Tas ir līdz ar to jautājums, kas cieši saistīts ar cilvēktiesībām. Kāpēc šo jautājumu pieminu? Pieminu to tāpēc, ka vakardien nav, nu, tik izteicis arī priekšlikums, tas gan arī tik izteicis iepriekšējos gados, ka Eiropas parlamentam un iespējams arī tieši mūsu apakškomitejai vajadzētu organizēt misiju vai delegāciju uz Tibetu. Uh, kas izpētītu jautājumus tādā plašākā cilvēktiesību um, aspektā, ne tikai attiecībā uz vidas jautājumiem un vidas problēmām, bet arī citiem jautājumiem. Mēs ļoti labi apzināmies, ka situācija šajā reģionā pasliktinās pēdējo gadu laikā, jo daudz pašsadedzināšanās gadījumu. Um, vietējā kultūra tiek iznīcināta no augšas un tā tālāk, tāpat apspiesta valoda, un es gribētu ierosināt, lai mūsu apakškomiteja šo priekšlikumu nopietni apsver. Un otrs jautājums tagad ir saistīts ar cilvēku tiesību padomu Ženēvā tieši konkrēti. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments tur ir pārstāvēts, lai tas var apmeklēt šīs padomas sanāksmes, piedalīties tur diskusijās. Un mans jautājums ir šāds, vai jūs apspriedāt tur arī situāciju, cilvēktiesību situāciju Krievijā šī apmeklējuma laikā? Priekšādātā turpina, nu jā, tātad par pirmo jautājumu runājot. Šeit cilvēktiesību apakškomitejā radusies nu jau tradīcija, ka katreiz mums ir plāns apmeklēt Ķīnu. Jā, šī gada otrā pusē šāds plāns atkal ir. Nu, diemžēl šos plāns realizēt nav bijis iespējams, jo nesam saņēmuši ielūgumu. Bet darba kārtība atkal šāda iespēja ir iekļauta. Vakar pats spriedām par to ar mm, sekretariātu, un kopš pagājušā rudens mēs jau cenšamies norganizēt uh, tikšanos ar jauno Ķīnas vēstnieku Briselē. Un nu šobrīd vēl tikai viens mazs solīts palicis līdz brīdim, kad varēsim, uh, lūk, uh, norganizēt tikšanos ar šo pārstāvi. Tāpēc ņem vērā jūsu komentārus, plāni tā tad ir, bet, protams, mums ir vajadzīgs arī valdības uzaicinājums. Par otro jautājumu runājot par Krieviju runājot, nē, tas nebija prioritatīvs jautājums no Eiropas Savienības puses šajā delegācijas vizītē, tāpēc viens pret viens šāda sanāksmes nenotika. Bet mēs uzaicinājām Krievijas vēstnieku uz vakar tikšanos. Un tur Cita starpā spriedām arī par cilvēktiesību situāciju Krievijā, par, eh, lūk, visu šo ne, vardarbīgu uzturēšanos par cilvēktiesību organizācijām, bet, nu jā, tas nebija prioritatīvs jautājums jo tas bija, lūk, gatavojoties šai sesijai, jāatminas, ka tur tiek apspriest ļoti daudz un dažādi jautājumi, un ir zināmas valstis, kas tiek uzskatīts par prioritatīvām. Bet gatavojoties nākamajai sesijai, nu, jāsaka, mums nav nekāda šķēršļa, mēs varam šo jautājumu pieminēt, teiksim, jūsu grupa arī var nākt klajā uh, ar ierosinājumu kā speciālu punktu mūsu sagatavojumā rezolūcijā. Un tā tad tagad došu vārdu. Kukankungs, jūs arī vēlēties izteikties, lūdzu. Paldies! Nu, es ceru, ka mūsu augstu godātais vietas, viesis ir gana pacietīgs un gaida savu kārtu izteikties. Uh, Jo, jāsaka, gribu atsaukties, priekšstādājas kundze, uz jūsu īso debriefingu Ženēvā. Gribu teikt, ka man patīk ārkārtīgi viens punkts, un to arī, tam gribu arī palst atbalstu. Šādā vizītē piedalījos pirms trim gadiem, un, jāsaka, man dedās tieši tāds pats iet, iespējas. Š, viss šis process ir ārkārtīgi interesants, tas rada daudz jaunas idejas, un, kad redzam, kas tur notiek, bet, bet ja vēlamies radīt Eiropas parlamentam tādu liederīgāku, spēcīgu lomu, tad šāda viena vizīte, viens apmeklējums ir nepietiekams. Tas ir ārkārtīgi interesanti, bet lūk, aizbraucam, un tad paiet vesels gads, viss atkal tiek aizmirsts, deputāti ierodas tur tikai pēc gada. Nu, nav nekādas iespējas, pamatojoties uz vizītes rezultātiem, kaut ko tālāk darīt šī vizīte tiešām bija interesanta un vajadzētu darīt vairāk. Nu, tāpēc varbūt mums vajadzētu padomāt par to, kā pārliecināt mūsu ļoti godāto priekšādātāju mainīt šos striktos noteikumus, uz kuriem jūs jau atsaucāties, jo es domāju, ka tas noteikti būtu tā vērts. Es biju, lūk, Ženēvā toreiz, kad vēl tikai tika veidots Eiropas ārējās darbības dienests, un toreiz mēs bijām ļoti sarūknēti par to, ka bija nepietiekama koordinācija Eiropas Savienības darbībai šajā jomā. Nu, tagad varbūt situācija mainīsies, varbūt tas viss notiek tādā labākā veidā, es nezinu, man tomēr ir zināmas šaubas, jo, spriežot pēc tā, ko es redzēju, nekādu pamatu priekam nav. Bet negribu ilgi izteikties, gribu tikai teikt, ka atbalstu jūsu domu par to, ka vajadzētu domāt par to, kā spēcināt parlamenta un parlamentāriešu un mūsu apakškomitejas lomu, jo tas būtu ļoti labi un tas ir arī ārkārtīgi nepieciešams. Bet, lai mēs šāda veida pastiprinātu lomu izveidot, mums ir vajadzīgs zināms izmaiņas sistēmā, vai ne tā? Paldies! Tātad paldies, Kukan kungs, jā, paldies, ka jūs pieminējāt šo jautājumu vēl vienreiz. Nu, redziet! Viena lieta, kas nākus klāt, kas ir tāda jauna, ir tas, ka tagad Eiropas Savienības īpašais pārstāvs cilvēktiesību jomā Lambrinidis kungs arī šajā augst, piedalījās šajā augstā līmeņa segmenta sanāksmē. Un es domāju, ka mums vajadzētu spriest arī ar Eiropas ārējās darbības dienestu par to, kā viņi savukārt uh, redz šo iespēju sadarboties, bet Aštons kundze, diemžēl, nevarēja piedalīties šajā tikšanās reizē. Otram kārtam mums ir jāredz arī, cik bieži ārējās darbības dienests sako līdz notikumiem un līdzdarbojas. Tur, nu, šeit tiešām tas tikai vēl tāda ideja apmaiņa. Pārsvarā tās vēl nav tādas konkrētas idejas un priekšlikumi. Šī bija mana otrā vizīte Ženēvā. Jūs sakāt, jūs tur bijat pirms vairākiem gadiem. Nu, ja skatāmies uz NVO kopienu un skatāmies arī uz vēstniekiem, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības, tad jūtām, ka tā, tā ka tiešām pastāv milzīga atšķirības starp to, kas bija pirms diviem gadiem un kāda situācija ir šobrīd. Galvenokārt tas tāpēc, ka ES vēstnieks Itālija, mm, sieviete no Itālijas īstenojas ļoti labu saziņu, viņai ļoti pra, prasmīgi komunikācijas ziņā un ir spējusi norganizēt šādu savstarpējo koordināciju, komunikāciju, un viņa tiešām burtiski pastiek roku, pastiek roku tiem, kas ir citās domās, kam viedoklis ir atšķirīgs un īsteno diskusijas. Un tad līdz ar to lūk, tas tāds kā vēstnieks no iekšpuses, un līdz ar to situācija tiešām ir būtiski mainījusies. Bet man vienlaicīgi radās arī tāda eh, ļoti pozitīva pieredze manuprāt, programma bija ļoti labi piepildīta šī apmeklējuma laikā. Eh, zinājām, eh, tikām ir varbūt visu, kas notiek, bet, nu, lūk, skatoties no novērojumiem, varēja konstatēt, ka dažas valsts, tostarp arī manas pasas mazītiņā valstiņa, eh, nu, vēlas pārsvarā tomēr izteikties kā pati, kā, kā pati valsts, nevis, lūk, ļaut Eiropas Savienībai izteikties par visām kopā. Uh, Un arī viņu noteikumi paredz to, ka es vēstnieks faktiski nevar vērsties um, pie komitejas. Un ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu redzamāk šai kontekstā, um, nu tad uh, vajadzētu to at atbilstīgi arī organizēt. Nu, bet katrā ziņā man likās, ka tā bija tāda, tādas pārmaiņas, kas ļoti pozitīvas. Būtu labi, ja mums tur būtu savs cilvēks, protams, bet ir baidzīgi šiem jautājumiem pievērst arī ļoti lielu uzmanību nenoliedzami. Uh, Jo tiešām uh, ir jābūt arī tādai sagatavotībai, lai to visu darītu. Un tagad, to ir man kungs, beidzot jums došu vārdu. Nu, es jums varēju pastāstīt tikai to, ko darījām šīs vizītes sākumā, un tāpēc tagad būtu interesanti jūs uzklausīt, lai jūs varētu pastāstīt rezultātus, kā tad vis, visa šī sanāksme nu, norisinājās, cik tālu ANO pavirzies uz priekšu, kādu lēmumu gal galā tika arī pieņemti. Um... Lielas paldies priekšsēdētājs kundze par šo iespēju, ka varu atgriezties atpakaļ pie šī jautājuma un arī ziņot par šī attiecīgā pavasara sesiju cilvēktiesību padomā Ženēvā. Nu, man bija iespēja arī ierasties šeit pirms attiecīgās padomas un arī diskutēt par potenciāliem punktiem, un tagad es vēlētos arī sniegt arī uh, ļoti lielo gandarību par to, ka parlaments patiešām iesaistās um, cilvēktiesību padomas jautājumos un arī patiešām vēro, kas tad īsti norisinās plenārsēdēs un kas tagad pieņemts un patiešām doties uz Ženēvu un arī diskutēt par šiem jautājumiem pat vēl biežāk. Mēs esam patiešām būt gandarīti diskutēt par šo attiecīgiem laika grafikiem, kad vajadzētu, kad būtu būt labākais laiks, kad tur doties un arī diskutēt par noteicīgiem jautājumiem, piemēram, arī ar ASV. Nu, piemēram, daudzi tātad īpašie ziņotāji arī diezgan bieži apmeklē Briseli. Tas nozīmē to, ka tu var arī sarīkties ar viņiem Briselē. Uh, Ženeve, Ženēva, nu, ir jāsaka, liels paldies arī par to, ka jūs attiecīgi arī veicinājāt šo, mm, eh, arī, protams, sadarbību ar citām dalībvalstīm un cito, cito valstu pārstāvjiem, un es arī vēlētos reaģēt uz to, ko uh, par ko jau runāja kolēģi, tas, kas ir norisinājies pēdējo gadu laikā. Jā, protams, mēs esam atzinuši to, ka ir nepieciešams agrāka un labāka, efektīvāka tātad iesaistīšanās eh, attiecīgi Ženēvā, Bresēlē un ies, Briselē un arī iesaistīt citas valstis, un es uzskatu, ka parlaments noteiktos veidos dažādos, eh, ar dažādiem instrumentiem jau sadarbojās vai nu pirms vai pēc sesijām, veicinot arī attiecīgās diskusijas par darba kārtības punktiem, uh, Jūs arī, pie, piemēram, uzaicināt valstu pārstāvis, par kuriem mēs runājam. Nu, šeit ir dažādi veidi, kā mēs varētu papildināt mūsu darbu, lai nodrošinātu to, ka cilvēktiesība komiteja patiešām pilda savus pilnvērs, pilda savus uzdevumus un arī patiešām sniedz ļoti labu sniegumu. Tas, es vienkārši vēlos pateikt jums par jūsu darbību. Runājot par šo jautājumu, tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības sniegumu, tātad cilvēktiesību padomā, nu, jūs uzskatāt, ka šeit var novērot attiecīgo attīstību, un pat tiešām, jā, e, šīs izvērtējums to arī tā parāda. Mēs esam pēdējo gadu laikā esam uzsvēruši to, ka mums ir nepieciešams uzlabot mūsu darba metodas, un jā, patiešām šeit ir norisinājuši pēdējo gadu laikā noteikti uzlabojumi. Viens no galvenajiem uzlabojumiem bija tas, ka pirms diviem gadiem uh, Mēs attiecīgi izstrādājam Ženēvā Eiropas Savienības pārstāvniecību, kas ir viens no galvenajiem spēlētājiem ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās valstīs ir atzīts, ka tam ir ļoti svarīga loma šajā sistēmā. Mēs arī esam no, nostiprinājuši Eiropas Savienības delegāciju, bet lai arī mēs nu, dubultotu šo darbinieku skaitu pārstāvniecībā, mums tik un tā ir nepieciešams arī dalībvalstu aktīvi iesaiste, gan ekspertu līmenī, gan arī delegāciju līmenī. Un, protams, tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kur mums būs būtu nepieciešams uzsākt uh, diskusijas par to, kādā veidā mēs varētu šo potenciālu mobilizēt, kā mēs varētu arī šo politisko potenciālu mobilizēt un iesaistīt, un kādā veidā mēs varētu uzlabot arī dalībvalstu kapacitāti un iesaistīt jau agrā tātad lēmumu pieņemšanas posmā viņu uh, tātad pieredzi. Un tie, kas runā Eiropas Savienības vārdā, tad viņi arī saka, ka noteikumi, kas tiek piemēroti, ir nedaudz sarežģīti, uh, Tas nozīmē to, ka Eiropas Savienības delegācijas, tas nozīmē to, ka ir jābūt uh, uh, um, tātad dalība valstu pārstāvjiem vai arī Eiropas Savienības pārstāvjiem, viņiem ir jāiesaistās starp dialogos, bet ir īpaši, ja mēs runājam par balsošanu, kas norisinās sesijas beigās, Eiropas Savienība nav va dalība valsts, un tas nozīmē to, ka šī balsošana ir jāveic uh, caur, tā teikt, dalību valstu Nu, man ir jāsaka, ka šeit ir ļoti lieliska sadarbība starp Eiropas Savienības delegāciju un rotējošo prezidentūru, kas ir brīnišķīga sadarbība ar īrijas prezidentūru un arī ar citām dalību valstīm. Un ideja ir tāda, ka mums ir diezgan daudz balsis, bet, tā teikt, no, vairāk, no, vienas, no viena virziena, un līdz ar to mēs secinājām, ka būtu diezgan kļūdaini, ja Eiropas Savienības delegācija uh, būtībā būt pārstāvja nu, šeit ir būtībā nepieciešams uh, viena balss, un uh, citādi mums beig beigās būs vairākas balss, kas tikai savstarpēji konfliktēs. Un līdz ar to mums arī diskusija par uh, ceturto punktu, par uh, balstu situācijām. Tā ir ne tikai Eiropas Savienība, kas sniedz informāciju par citām dalībvalstīm. Šeit vajadzētu iesaistīt arī citas dalībvalstis, kurām vajadzētu informēt. Jo citādāk mēs patiešām ierobežotu mūsu kapacitāti uh, šeit attiecīgi aktualizēt noteiktus jautājumus padomē. Un es jau arī minēju to iepriekšējo reizi. Otru reizi mēs esam izstrādājuši strateģisko darba rīcības plānu, grafiku, ne tikai šai sesijai, bet arī papildinošajām sesijām. Tas ir darba plāns, kas arī attiecīgi tiks iesniegts IPCC, un tas būtībā tiks izstrādāts arī Ženēvas sesijas laikā. Mēs uzskatām, ka tas diezgan labi strādāja, un arī otru reizi mums bija arī, e, mēs publici, publicējām attiecīgi šo rīcības plānu un arī komunicējām ar sabiedrību par mūsu rīcības plānu. Galvenā ideja ir tāda, ka mēs koordinējām, ar, ne tikai sakoordinējām šos jautājumus ne tikai ar valstīm, bet arī ar sabiedrību, un līdz ar to Uh, mēs arī attiecīgi lobējam Ženēvā un arī galvaspilsētas un arī šeit Briselē mūsu darba plānu. Tas ir diezgan aktīvi izmantots. Um, un līdz ar to mēs varam turpināt mūsu cilvēktiesību jautājumu šajā lokā. Mums šeit arī vajadzētu iesaistīt trešo valstu pārstāvis Briselē, jo tur šeit arī attiecīgie lobby. Mums ir nepieciešams sasaistīt mūsu darbu Ženēvai ar, ar tā teikt, visaptvarošo rīcību politiku ar trešajām valstīm, jo tas patiešām uzlabotu mūsu kapacitāti, lai sniegtu tātad to efektīvāko darbību arī Ženēvā. Es arī vēru arī, vēlētos arī ziņot par šo sesiju, tad, kad mēs paskatāmies to, ko mēs esam sasnieguši šajā sesijā, bet tik un tā šeit nu, bija arī noteikti tātad saspīlējumi šajā sesijas laikā. Uh, un uh, tie ir jāņem vērā, gatavoties nākamais esie. Es vēlētos teikt to, ka ņemot vērā augstā līmeņa, augsto līmeni, diemžēl augstais pārstāvs nevarēja attiecīgi ierasties um, tajās diskusijās ar Irānu par atomu jautājumiem. Un Irijas ārlietu ministrs būtībā arī runāja Eiropas Savienības vārdā, un kā jau jūs minējat, uh, E, un arī Eiropas Savienības cilvēktiesību komiteja arī iesaistījās diezgan aktīvi attiecīgi šajos e, paneļos, e, paneļdiskusijās un arī ieradās šajās sanāksmēs un arī sagatav, sagatavošanās sanāksmēs. Un Eiropas Savienība bija viens no arī līdzorganizatoriem augsta līmeņa sanāksmēm, it īpaši, ja mēs runājam par uh, sieviešu tiesībām, mēs iesaistījām diezgan aktīvi visās debatēs, visās paneļdiskusijās un tā tālāk. Nu, piemēram, cilvēktiesību situācijas diskusijas. Uh, un arī situāciju Tibetā. Tas arī tika iekļaut šajos Eiropas Savienības ziņojumos. Vispārīgi runājot, viens no galvenajiem principiem bija aktīvi iesaistīties, tātad uh, augstā komisāra pārstāvja politiku, Nu, kā jau jūs zināt, cilvēktiesību budžets, cilvēktiesību komisariāta budžets ir viens no šiem galvenajiem jautājumiem. Šeit ir neliela tāda piezīme un uh, Līdz ar to būtu patiešām būtiski uzsvērt tātad cilvēktiesību jautājumā augstais komisārs, ka to varētu attiecīgi arī minēt kaut kur Eiropas Savienības instrumentos, nu tātad esošie finanšu resursi, kas pašlaik eksistē, ka tos vajadzētu vēl turpināt un varētu pat laika gaitā arī palielināt. Un tas šī informācija arī tiek sniegta dalībvalstīm. valstīm Un ņemot vērā mūsu sarežģīto situāciju, mums vajadzētu nu, saglabāt finanšu resursu lielumu, varbūt tās pat palielināt. Kā jau es minēju, arī padomas secinājumus, kas jau tika iepriekš pieņemti, un ja mēs paskatāmies arī parlamentu rezolūciju, kas tika pieņemta iepriekš, kā jau es teicu, Mūsu interpretācija ir tāda, ka mēs esam sasnieguši un saņēmuši diezgan lielu atbalstu, bet tik un tam būtu jāmin, ka šeit bija noteiktas problēmas. Jūs jau minējāt Mjānmu, tas bija viens no mūsu galvenajiem prioritātēm. Jā, tā ir taisnība, ka mūsu sagatavošanas darbos mēs redzējām to, ka mēs būtu sagat būtu gatavi noteiktos apstākļos arī atbildēt uz šiem jautājumiem, vai Mjanmas situācija ir attiecīgi ri, tiek risināts. Un es varu pateikt to, ka šeit mēs sniedzam tehnisko palīdzību, mēs būtu gatavi, ja šeit būtu arī skaidrs norādes no Mjānmas puses, eh, tātad, iesa, ka viņi vēlās, lai mēs iesaistotos un atrisinātu attiecīgos jautājumus, kā piemēram atvērt kaut kādu um, bīroju Mjānmas teritorijā. Nu, līdz ar to uh, mums vajadzētu šo attiecīgo rezolūciju arī iekļaut 4. darba kārtības punktā, un šeit arī vajadzētu runāt arī par rezolūcijas valodu un par to, ka mēs šeit runājam par biroja izveidošanu, augstā komisari, komisāra biroja izveidošanu Janmā. Jā, patiešām nav tikai. Nav pietiekami tikai sniegt tehnisko palīdzību, šeit arī nepieciešams arī uzraudzīt. Un tad tas Tie būtu tie galvenie elementi par abiem jautājumiem, par kuriem mēs esam vēl aizvien nobežījušies. Sārunu vešanas laikā Ženēvā mēs diezgan cieši sadarbojamies ar Jānmas delegāciju. Tā bija diezgan konstruktīva sadarbība. Arī sadarbojamies ar ASEAN uh, valstīm, kas ir īpaši fokusējās uz šo situāciju. Nu, tas bija tā, savu veidu tie elementi, par kuriem mēs runājam. Un nākamo mēnešu laikā mums vajadzētu izmantot jebkuru iespēju, lai turpinātu mūsu darbu un lai attiecīgi veicinātu šāda veida biroju izveidu, ar, protams, ar ļoti plašu pilnvarojumu. Un, protams, mēs labprāt vēlētos sadarboties ar jums. TPK, tātad šeit ir jārunā. Mēs bij, bijām diezgan gandarīti, ka šeit bija vienošanās ar eh, Japānu, ar Eiropas Savienību, lai attiecīgi izstrādātu un izveidot arī biroju ja, uh, Korejā. Šāda ideja ir, ir radusies, jo kur arī īpašais ziņotājs par cilvēku tiesībām uh, būtu loceklis un arī iesūtītu un izstrādātu ziņojumu, lai identificētu galvenos pārkāpumus, kas ir tikuši novēroti, un arī, protams, eh, runātu par šādu pārkāpumu atbildību. Rezolūcija tika pieņemta bez balsojuma, kas ir ļoti būtisks aspekts, jo tas ir arī saistīts arī ar šī jautājuma loka specifiku, un par to es labprāt diskutētu vēlāk. Sīrija, jā, Eh, tā ir vēl viena no mūsu prioritātām, bet jāņem vērā to, ka tā ir diezgan tāda nedaudz frustrējoša mm, prioritāte, jo jāņem vērā to, ka šis jautājums eh, mūsu darba kārtībā jau ir kaut kādu laiku, un šī situācija pasliktinās, un eh, jāņem vērā visu ziņojumus, tīpašiem ja mēs runājam par pārkāpumiem. Eiropas Savienības pozīcija bija tāda, ka mēs vēlējāmies paplašināt un arī pagarināt mūsu īpašā ziņotāja pil, tātad pilnvaras, mēs, jo citas valsts gribēja to samazināt, saīsināt, bet mums ļoti svarīgi, lai mūsu pārstāvs turpinātu šo darbu un lai būtu pilna tātad šo pārkāpumu uzskaita. Vēl viens liels jautājums ir tātad šīs valodas izvēle Eiropas Savienība vēlējās redzēt tādu ļoti striktu valodu. Nu, tā, tās bija diezgan tādas asas diskusijas, lai vienotos par kādu valodu, tātad kādu valodu mēs šeit izmantosim, kas attiecās uz ICC atsauci, jeb atsauci uz starptautisko kriminālu tiesu, ka šeit ir attiecīgi jāizstrādā mehānismi. Nu, ne, vēl aizvien ir neskaidrs, neskaidra un tāda valoda, līdz ar to mēs aicinam, ka vajadzētu striktāku valodu izveidot. Vēl citas situācijas, kas mūs ir nobežījuši, it īpaši par Irānas situāciju, un arī spē, īpašā ziņotāja pilnvarojums tika paplašināts, un šīs diskusijas balstījās uz to, ka, kas norisinājies arī Šrilankā, bet Eiropas Savienībā arī bija diezgan aktīvi iesaistījusies, lai at, atrastu risinājumu. Pagājuši gadu jau šis risinājums tika pirmoreizi prezentēts, un Šrilanka arī uzsāka ļoti lielu lobija procedūru, lai lobētu pret šo risinājumu. Mums patiešām vajadzētu to, ka tātad veicināt to, ka Ženēvas padoma varētu šo attiecīgo risinājumu arī veicināt uz priekšu. Un, un arī pagājušajā gadā rezolūcijā mēs jau arī ierakstījām šo attiecīgo risinājumu, tīpaši, ja mēs runājam par atbildības aspektu. Un ši, norisinājās augsta līmeņa debats par šo jautājumu un par šo situāciju. Vēl citu valstu situācijas, par kurām mēs runājam, Malī, Lībija, rezolūcijā mēs jau arī minējam, ka tika pilnvarojumi paplašināta Bahreina pār pārobežu, pārreģionālo situāciju, arī Haiti, kur mandāts arī tika kādreiz paplašināts. Jūs jau minējāt šo situāciju starp Palestīnas, tātad šo situāciju par Palestīnas teritorijām. Jā, protams. Uh, Šeit bija arī iekšējā sagatavošanās Eiropas Savienībā, kas bija, eh, kur mēs vairāk koncentrējamies uz darba spēku. Jā, šeit ir tas viens no tiem jautājumiem, kur mums bija diezgan liels problēmas vienoties. Līdz ar to mēs diezgan ātri sākām sagatavoties, lai mēs varētu iesaistīties aktīvi sarunu vešanas procesā, lai mēs varētu ātri arī nosūtīt risinājumus un, pēc, un ka tos varētu arī akceptēt pēc iespējas ātrāk. Protams, mēs varam pievienoties jūsu bažām un viedoklim, ka uh, ka ņemot vērā septītā punkta uh, tātad individuālo raksturu un ka tas ir arī šī ir tā pozīcija Eiropas Savienība, ka nevar atbalstīt šādu individuālo raksturu, bet ņemot vērā to politisko situāciju, politiski tas nav iespējams, uh, tā teikt, um, atbrīvoties no šī punkta, bet tas patiešām ir svarīgi, ka attiecīgās rezolūcijas, kas tika prezentētas, prezentētas visas izņemot viena, uh, tad Eiropas Savienības pozīcija bija tāda, ka ir nepieciešams izstrādāt vienotu pozīciju par šīm rezolūcijām. Man arī jāsaka, ka diskusijās ar Izrēlu par viņu iesaistīšanos tātad cilvēktiesību padomā, ir tīpaši par UPR jeb VPP, uh, vispārējais periodiskais pārskats, mēs uzsvērām to, ka ir nepieciešams eh, saglabāt šo vispārējo principu šiem periodiskiem pārskatiem, kas nozīmē to, ka visām dalībvalstīm ir jāiesaistās. Un mēs uzsvērām to, ka Izrēlai pašai tas nāktu par labu atgriezties atpakaļ pie šīs sistēmas. Jūs varētu, iespējams, jūs apzināties to, ka Izrēla ir nosūtījusi arī vēstuli, kur sesijas laikā, kur būtībā tika arī norādīta iespējamība, ka varētu arī turpināt šo procesu. Līdz ar to mēs ceram, ka, ka šīs būtībā rada situāciju, ka Izrēla paliek šajā vispārējā periodiskā pārskata procesā. Nu, tas ir tas mērķis, bet tas viens no tiem punktiem, kur vēl piestrādāsim. Uh, Nu, kas attiecās uz tematiskiem jautājumiem, viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir tātad reliģijas un pārliecības brīvība. Mēs esam pieņēmuši ļoti labu rezolūciju un tādu ļoti spēcīgu rezolūciju, kur galvenais mērķis bija Bīlefelda kunga mandātu pa plašinājums, pa pagarinājums. Uh, kur, kurš katrā gadījumā mums vienmēr ir prezentējis ļoti brīnišķīgus ziņojumus par attiecīgajām minoritātēm un reliģijas brīvību, pārliecības brīvībām un attiecīgi tiesībām mainīt reliģijas piedarību. Rezolūcija arī ir iekļāvusi valodu, ka var mainīt šo reliģijas piedarību. Un, bet tas šeit arī attiecīgā valoda, kur ir tiesības arī nebūt reliģijas pārstāvjiem, bet noteiktās valstīs šeit ir arī problēmas ar šo formulējumu. Uh, un kas attiecās uh, par valodu, lai apkarotu diskrimināciju balstoties uz reliģis, reliģisko piedarību, mēs šeit novērojam to, ka vairākas dalība valstis vēlējās izveidot tādu savu veidu tādu tā kā pāraudzītāju, uzraudzītāju uh, par islamofobiju, nu kaut ko tādu, uh, Nu, mēs bijām nostājušies pret to, un beigu beigās mēs varējām vienoties par teksta redakciju, bet patiešām jāņem, jāņem vērā to, ka tas bija pēdējā moment, momentā, mēs to varējām pieņemt, jo tādēļ, ka Eiropas Savienība pretojies šim priekšlikumam. Mums vis, visticamāk ir nepieciešams vēl diskutēt par šo jautājumu, jo jau varētu rasties problēmas. Uh, Latīņa Amerika un Eiropas Savienība uh, izstrādāja savu tradicionālo uh, tātad rezolūciju, un, bet pašlaik bija diezgan sarežģīts jautājums. Ja mēs, jo mēs izstrādājam rezolūciju par mentālo veselību, par garīgo veselību un, un arī par ģimenes lomu, un beig, beigās mums bija diezgan tāds as, asas diskusijas, un arī pat mut, mutveida tātad um, grozījumi tika iesniegti, un Un šeit arī rezolūcijas beigās pat bija grozījumi ar tā saucajumu nacionālā suverenitātes grozījumu, un beig beigās mēs tos tomēr varējām arī pārvarēt, bet, nu, jāsaka, godīgi bija diezgan tādas eh, asas diskusijas. Pirmo reizi cilvēktiesību padomē šeit bija divas rezolūcijas iesniegts, ko vadīja Beļģija un Francija, tātad par nāves sodiem. Viena uh, ja, tātad šeit mēs runājam par bērniem, un, kuru vecākiem tika ir piespriezt nāvsots un rezolūcija, ko arī Francija izstrādēja, tātad par nāvsoda, par nāvsodiem, un šeit arī noteikts valsts pretojās, bet mēs nevarējām attiecīgi pieņemt šīs rezolūcijas šeit. Nu, katrā gadījumā tas bija diezgan liela izaicinājuma tematiskie jautājumi, kur vairākas rezolūcijas par šiem jautājumiem, par cilvēktiesību lomu, par civilo sabiedrību. Es vēlētos eh, tīpaši minēt Norvēģijas attiecīgo rezolūciju par cilvēktiesību aizstāvjiem, ko attiecīgi arī padome aiz, eh, akceptēja, ka, kurš šeit eh, tiek būtībā uzsvērts jautājums par tiesību aktiem un, un, un arī attiecīgiem ierobežojumiem, kas ir novērojami vairākās valstīs. Uh, Un šis šī, redz, šī rezolūcija ir ļoti liels vēstījums, ļoti liels signāls to, ka dalību valstīm, ja valstīm nav, nedrīkst attiecīgi likt šķēršus priekšā um, NVO cilvēktiesību aizstāvjiem ar kaut kādiem tiesiskiem instrumentiem. Un tā šī rezolūcija ir ļoti svarīga, un mēs to varējām arī pieņemt. Vēl viena līdzīga rezolūcija, kas uzsver cilvēktiesību aizstāvi lomu, un arī par uh, Un vēl eh, problemātiska attīstība bija tik novērojama, eh, kā divās rezolūcijās eh, par Dienvidāfriku, kur viena par mandāta pagarināšanu un attiecīgo sadarbības grupu un Durbāns konferences un arī rīcības plānu pārstāvs, kur mums bija attiecīgās diskusijas, kas beig beigās noved mūs pie balsojuma un Eiropas Savienība atturējās, bet vēl viena joma, vēl viens jautājums, kur Eiropas Savienība patiesā, patiešām ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai attiecīgi um, panāktu sad, um, sapratni, tātad starp Āfriku, runājot par privātām militārām kompānijām. Nu, beig beigās Eiropas Savienība arī aicināja uz balsojumu un balsoja pret, bet tas katrā gadījumā neliek šķērsus mums priekšā, lai mēs turpinātu darbu pie šīs rezolūcijas, pie šī jautājuma loka, bet tur ir cieša saistība ar to, kādā veidā mēs būtībā turpinam un kādā veidā tiek interpretēt šīs militārās organizācijas. Patiešām šeit ir nepieciešams turpināt darbu un sadarboties ar Āfriku, lai uh, turpinātu tātad Eiropas Savienības un Āfrikas cilvēktiesību dialogu un kas tiks kas tiks uh, uzsākts arī maijā. Šeit arī tika minēts tāda tiesības uz mieru. Tas netika iekļauts darba kārtībā, bet es tikai vēlētos teikt, ka vienotā pozīcija, Eiropas Savienības uh, pozīcija, nu, neva, ne, mēs nevēlamies atzīt šādu veidu tiesības, jo, ja mēs runājam par uh, tiesības uz mieru, nu, klimata taisnīgums Eiropas Savienība jau vairākus gadus atbalsta šīs iniciatīvas un aicina arī attiecīgi izveidot uh, īpašo ziņotāju, kur varētu attiecīgi runāt par klimatu pārmaiņā. Nu, tas būtu, šī būtu jautājumi, kas ir iekļaut cilvēktiesību padomas darba kārtībā. Lai rezumētu, Jāsaka, ka ļoti, ļoti veiksmīga sesija norisinājusies, bet tajā pašā laikā arī diezgan tāda saspīlēta. Mums bija attiecīgās problēmas, jo mēs ne, pirms tam neredzējām, ka tik daudz formāli, tā teikt, iesniegtu grozījumi ir bijuši izdarīti un kur, nu, piemēram, ja mēs runājam par cilvēktiesību aizstāvjiem vai citām rezolūcijām, uh, nu, daudz tā saucamās killer amendments, jeb, uh, tā teikt, uh, negatīvie grozījumi tikuši iesniegti. Šeit ir vaira, bija arī vairākas valstis, kurām ir pozīcija attiecīgi balsot un arī izaicināt un apstrīdēt šos grozījumus, un līdz ar to šīm valstīm nav tās tiesības, un tādēļ viņiem ir jāizmanto citi veidi, kādā veidā varētu likt šķērsus priekšā rezolūcijas pieņemšanai, un tas ir varbūt tās viens, viens no šiem iemesliem bija tāds, ka tika iesniegt ļoti daudz grozījumu, mums bija arī diezgan daudz izaicinājums izaicinājumu, ja mēs runājam par šo vispārējās periodisko pārskatu, ņemot vērā šo nacionālo suverenitātes pamatojumu un tā tālāk un tā tālāk. Un Ēģipta arī, un ko atbalstīja citas valstis, pārsteidz ar to, ka iesniedz rezolūciju par, par ģimenes aizsardzību kas bija diezgan tāds pretrunīgi, tā bija diezgan pretrunīga rezolūcija, jo viņi vairāk fokusējās uz to, ka jāaizsargā uh, ģimene, bet nevēlējās akceptēt uh, tādu ģimeni, eh, bet nevēlas pieņemt tādu valodu, kur mēs arī runājam par to, ka mēs eh, tiek aizsargāti arī ģimenes locekļi, ne tikai ģimene. Nu, tas katrā gadījumā diezgan pretrunīgs jautājums, un skatīsimies, kā tas virzīsies uz priekšu. Mums vajadzētu arī fokusēties uz vēl citiem jautājumiem, kā piemēram cilvēktiesību jautājums, arī, eh, un arī dzimuma jautājums, un arī mēs runājam par seksuālās orientācijas jautājumiem. Nu, beigu beigās mēs varējām nosūtīt vairumam dalību valstīm tātad šo tekstu, par ko vienojamies, un, un Ēģipte arī attiecīgi atsauca savu rezolūciju, un, bet atgriezīsimies atpakaļ jūnijā pie šī jautājuma. Pēdējais punkts, jā, protams, pēc vienas sesijas, pirms nākamās sesijas mēs jau uzsākam darbu pie sagatavošanās darbiem, tātad IPC 23, kas sāksies maijā, trīs nedēļu sesija. Kā jau teicu, noteikti jautājumu loki atgriezīsies, kā piemēram ģimenes aizsardzības jautājums, bet šeit tiks iekļaut vēl citi jautājumi, tātad galvenie jautājumi Eiropas Savienībai noteikti būs. Būs Baltkrievijas cilvēktiesību jautājumi, jo it īpaši mēs runājam par īpašā ziņojuma pilnvarojumu pagarināšanu, bet arī, piemēram, Dienvidsundāns, Eritrejas jautājumi kur būs attiecīgie ziņojumi prezentēti. Protams, arī jautājums par turpmākiem darbiem kā tātad HCPR, kas norisināsies Oslo un arī citas dalība valsts un, um, un arī Eiropas Savienības dalība valsts, Norvēģija un tā tālāk piedalīsies šajā sesijā. Skatīsimies, kā tas risināsies uz priekšu. Protams, arī mēs runāsim par vardarbību pret sievietēm Un aģentūra 23 cerams, ka arī attiecīgi izstrādās ziņojumu balstoties uz iepriekšējiem dokumentiem, kur mēs patiešām varējām sasniegt ļoti labu rezultātu. Lielas paldies! Thank you uh, very much. Lielas paldies! Tēman kungs, tas bija ļoti visaptveroši. Apsveicu jūs, kad jūs varējāt piedalīties un piedalīties lēmumu lēmumu pieņemšanā. Es atgriezīšos tikai pie dažiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka jūs mēģinājāt runāt ar valdībām un organizācijām pirms un pēc sesijām. Varbūt mums ir jābūt skaidrs, jāskatās, kas ir cilvēktiesību padomas darba kārtībā. Es domāju, ka cilvēktiesību komisiju OIC un viņi ciemosies Briselē un mums ir satikšanās ar viņu, to mēs liksim darba kārtībā, viņu konstruktīvās aktivitātes un varbūt mazāk konstruktīvas aktivitātes Ženevā un runāt ar viņiem, kāpēc mēs neatbalstam rezolūciju pret rasismu Es, man personīgi ir citāds viedoklis nekā Eiropas Savienībai. Mēs tiksimies ar viņiem, mums būs delegācija uz Āfrikas Savienību, un tur mums jāskatās, kā mēs varam iekļaut dažas lietas viņu darba kārtībā. Es negribu jaukties ar Āfriku, bet Varbūt varam skatīties, vai jūnijā ir runa par Dienvidu Sudānu vai Eritreju. Nu, ko vēl? Kad jūs runājat par reakciju no Ēģiptes delegācijas, kad mums bija debates, man likās, ka visas izmaiņas valstī nav sasnieguši diplomātu līmeni Ženēvā. Viņi argumentē tādās, tādus pašus viedokļus kā iepriekš. Nu, arī kad mums bija augstā līmeņu posms, kad vēstnieki Ženēvā runāja par sieviešu tiesībām, tad pārstāvs kas pārstāvēja Ēģipti, kas cīnījās ar savu ģimeni, lai viņai būtu profesionālā dzīve ārpus ģimenes, bet tas neatspoguļo situāciju, kādi ir izaicinājumi, ko sievietes sastopās šodien. Viņi nav aktīvi diplomāti, bet diplomāts, ar ko mēs runājam, viņiem ir tādi paši iepriekšējās viedoklis kā pirms arābu pavasara, bet to mēs varam pārunāt vēlāk, citā reizē. Jūs arī minējāt, kad ir mūsu kolēģis Lamsdorf kungs, kas ir referents, ir konsultācijas trīs par IHDR IHDR. Tas ir neformāla darba grupa par Eiropas Savienības sadarbības, jo mums ir jāliek ANO, un tas ir Ņujorkā. Viņi neskatās uz Vīni vai Ženēvi, bet mums tas ir jāiekļaut darba kārtībā. Un tad mēs skatīsimies arī, ka mums ir vēl jāpārunā, kāpēc tiesības uz mieru nav nākotne Eiropas Savienības acīs. No Eiropas Savienības viedokļa es to nepārunāju ar Kostarikas vēstnieku. Nav viegli īstenot šo lietu, bet ja mēs to saistam ar citām, citiem jautājumiem, tad mums varētu būt fórums pārunāt. Es nezinu argumentāciju. Bet, nu, tad Varbūt es neesmu pilnīgi saprats par īpašu referentu par cilvēktiesībām un vidi, bet ā, pilnīgi atbalstīts no Eiropas Savienības, tad tas ir jāliek mūsu sarakstā, ko darīt, kad ir iespējams īpašs referents, jo, kad īpašie referenti, vai viņus varētu uzaicināt šeit, bet es arī uzskatu, ka tas ir vērtīgi, kad mēs esam Ženēvā pārunāt lietas, kas nav jau mūsu darba kārtībā. Mums bija arī sapulcs, tas nebija īpašais referents, bet viņš ir cilvēks no augstākā komisāra, un ka ir runa par cilvēktiesībām, tas ir mums, tā ir mums laba mācība Varbūt tas ir pārāk liels darbs viņiem, bet Eiropas Savienības delegācija varētu arī varētu mums pastāstīt, ko mēs neesam prasījuši vai ko mēs nezinām tiekoties Ženēvā. Jā, es domāju, tas ir viss no manas puses. Paldies vēlreiz. Un es jau sākumā teicu, kad mēs domājam ka mums varētu būt līdzīgs formāts, lai sagatavoties nākošai sesijai, bet mums ir jāplāno vairāk laiku, lai vienoties par rezolūciju, jo mēs runājam par konfliktiem, kas mums ir parlamentā, kas prasa daudz laika, bet mums vajadzētu būt konkrētāk par rezolūciju darba kārtībai Ženevā. Un es arī domāju, ka mums ir jāskatās, vai nākošreiz mums varētu būt sarunas starp kohom un mūsu komiteju. Nu, skatāmies, varbūt kādā veidā mēs varam to darīt. Varbūt jūs runājat par Koreju, tad ārlietu ministri tiekās Londonā šodien vai rīt, un skatoties par kodoļu jautājumu, tad tas varētu būt darba kārtībā, vai jūs arī domājat, ka viņi varētu atsaukties uz cilvēktiesību komisiju, vai viņiem vajag atgādināt? <clears throat> Thank you so much. Paldies. Es domāju, ka mēs būtu ļoti laimīgi dalīties kādi būs jautājumi nākošās sesijās, jo tad mūs veiktos ar strateģisko plānošanu. Nu, katrā sesijā notiek lietas, par ko, ko nevar plānot, bet vajag plānot, ātrāk plānot, jo mēs zinām jau no pagājušā gada, kad Baltkrievijas mandāts beigsies jūnijā, tātad mums nav jāgatavojas mājā, mums ir jāsagatavojas jau ātrāk, pirms martu sesijai, un pilnvārs Eritrejā beidzās, vai Sudāns jautājums, kas Dienvids Sudāna notiks jūnijas sesijā, tā kā ir skaidrs, kad viņi atkārtojās un, un regulāri notiek, un tad, tad es domāju, ka Sīrija būs jūnija sesijā, septembra sesijā un visticamāk janvāra sesijā, tātad mēs būtu laimīgi dalīties ar informāciju. Tas palīdzēt darba programmā un mandāta jautājumā. Ko mēs mēģinam darīt? Jūs minējāt tikšanos ar reģionālām organizācijām, cilvēktiesību dialogos ar trešos valsts pārstāvjiem, ar Eiropas Savienību. Mums sistemātiski mēs liekam lietas darbkārtībā, kad mēs gribam identificēt, kādi ir galvenie jautājumi gadu garumā un ir no svarīgas attiecības, jo ja mēs neminam, kāds ir divpusējas attiecības, tad mūsu kolēģi Ženevā netiek uzņemti piln, pilnvērtīgi. Ko jūs minējāt par OSCE cilvēktiesību komisāru. Tas ir ļoti labi, ka parlaments arī ar viņiem tiksies. Viss iemesls, kāpēc viņu ielūdz, kā mēs varam sadarboties ar viņu. Jo mēs gribam pārunāt arī mūsu atšķirības, mūsu domstarpības un kā mēs varam vislabāk sadarboties. Eiropas Savienībai ir stingra nostāja pret rasismu, Un kāpēc mēs nebijām apmierināti ar rezolūciju, tas nav mūsu saistības ar pretestību pret diskrimināciju. Tas bija procedūras jautājums un sajauc mandātu ilgumu ar citiem jautājumiem, un mūsu problēmas apvienotās nācijā, ka rasisms cilvēki grib, val, dažās valstīs grib jaukt rasismu ar reliģijas definīciju. Un, un tāpēc te ir jomas, kur mums ir problēmas. Jautājums par tiesību uz mieru. Es varu dalīties ar Eiropas Savienības viedokli šīs sarunās, ko Kostarikas vēstnieks vadīja, un paskaidrot, kādas mums ir problēmas, tas nenozīmē, ka mēs negribam mieru, jo Eiropas Savienības ideja ir, lai būtu miers, tad vai tā ir cilvēku tiesību uz miers, tas ir konceptuāls jautājums, un tas ir viedoklis, un tad arī par Ziemeļkoreju, tad ir jautājums, kā strādāt, kad mēs sagatavojamies Ženevai un runājot par valstīm, uh, Mēs sadarbojamies ar visām attiecībām reģionālām darba grupām. Mēs sarunājam, teiksim, ar Āzijas darba grupu, kad ir runa par no, nu, Ziemeļkoriju, Mianmā, kad ir runa par palestīniešu teritorijām un par Sīriju. Mēs mēģinam sadarboties ar geografiskiem kolēģiem un, lai novest to līdz PSC un visu to lai nodrošinātu, ka viss, ko mēs darām, divpusējās sarunās būtu daļa no mūsu vispārējās pieejas, un es esmu pārliecināts, kad ir jautājumi komisiju, inquiry komisiju, bet tas ir kaut kas, ko mēs turpināsim sekot. Paldies! Es neredzu lūgums runāt, un es domāju, mēs turēsimies kontaktā. Paldies! Tagad nākošais darbkārtības punkts, kas ir jautājums par dažām valstu jautājumiem, un tad, piemēram, pie, pirmo mēs klausīsimies par cilvēktiesību jautājumu Sudānā. Iepriekšējā sanāksmē mums bija jautājums par Dienvidsudānu bet tas, tā būs viena no prioritātēm Eiropas Savienībai jūnija sesijai cilvēktiesību padomē. Mums ir daudz bēgļi Sudānā, mums ir Darfūras reģions, mums ir daudz cilvēktiesību pārkāpumu, pārkāpumu pret cilvēktiesību pārstāvjiem ir arest orders pret prezidenti no starptautiskais krimināla tiesa. Ja es nekļūdos, tad Sudāns prezidents Bašīrs ir paziņojis, kad būs pavasara uzlabojumi valstī, būs amnestija politiskajam ciet ieslodzītiem un arī Dohā donoru konferencē, kas 3,6 miljārdu ASV dolārs, lai atbalstītu celtniecību Darfūra reģionā nākošos sešus gadus. Un tā tā Katāra ir arī pieteikusi 500 miljonu ASV dolārs, Eiropas Savienība teica, ka viņi ziedos 35 miljonu ASV dolārus attīstībai un celtniecībai. Cerams, ka celtniecībai būs cilvēktiesība loma, bet tagad es uzklausīšu visu, ko ESF var mums stāstīt. Un mums ir Dorothy Stark kundze vai Korejas kundze, varbūt jūs varat pateikt, es nezinu, kas jūs esat, <laughs> varbūt jūs man varat pastāstīt, kas jūs esat. Paldies, priekšsēdētāji, es esmu Dorothy Stark, kas pārstāv Sudānu un Sausudānu Eiropas. Tad runāsim par politiku un tad, un tad runāsim, kā Eiropas Savienība reaģē uz cilvēktiesību situācijas Dienvidu Sudānā. Uh, Ir iespēja, ka Dienvidu Sudānu var atbalstīt cilvēku tiesības starp 2005. gada konstitūciju nosaka tiesību aktu, bet tiesību akti ir, ir pretesīt, bet situācija neuzlabojās. Ļoti maz progress ir tiks veikts likumdošanā, uh, jo likumdošanas skēmā kriminālā pārkāp pamattiesības, cilvēktiesības. Dienvidu Sudāna ir dalībniece vairākos līgumos, bet viņš ir, viņi ir kustējušies ļoti lēnā tempā, un viņi ir arī nav daļa no konvenciju pret spīdzināšanu ierobežojumu politikā un ierobežojot presi un mēdījus, opozīcijas grupas un grupas, kas ir opozīcijā, viņi tika apcietināti no drošības iestādēm. Ir arī, kad bija populāri protesti, Sudā, kad līdz ar arābu pavasaru, tad bija daudz apcietinājumu, un tad, kad visas grupas tikās Kampalā, Ugandā, lai būtu vienots platformas, kad jaunā rītausma, kas nozīmēja, kad septiņi politiķi tik apcietināti, kad viņi atgriezās kartūmā. Šie septiņi pagājuši nedēļ tika atbrīvoti, pēc tam, kad prezidents Bašīrs pasludināja amnestiju visiem politiskajiem ieslodzītiem, ka mēs esam priecīgi par šo soli, bet citi politiskie ieslodzītie paliek cietumā. Ir vairāk kā 800 politiķi, kas bez tiesas ir apcietināti. Vispār mēs varam redzēt, ka politiskais apjoms samazinās un valdība ir slēgus vairākas NVO 2012. gada beigās. Ir arī palielināt konservatīvais sodamības koda iesturšanas, jo divas sievietes tika apmetātas ar akmeņiem, kas tika atcelts pēc tam, kad bija startautiski protesti. Un tātad bija dubultā amputācija, viena kāja, viena roka, nu pat februārī. Dzimuma diskriminācija tieši īpašuma tiesībās ir, ir sevišķi pakāpināta Darfūrā. Sievietes ļoti bieži tiek apcietināti par nepiedienīgu apģērbu vai uzvešanos. Izvarošana ir ļoti bieži parādība it sevišķi nu, bēgļu nometnēs. Cilvēktiesību aktivisti ir tiek vai nu nogalināti, vai spīdzināti, un tad problēma atkārtojās. Diemžēl pēc miermīlīgās atkāpšanās no Dienvidu Sudānā, tad Karš atgrie, atgriezās 2011. gada pavasarī, un tā tad apcietinājumi un bombardēšana civilās vietās notiek. Valdība ierobežoja pieeju starptautiskiem vērotājiem, tad, kad tika paziņots, ka tiek uzbrukts civilām īpašumiem. Un tā tad tas tika atrunāts ANO, bet Sudānas valdība un SPLM Ziemeļi atteicās palīdzēt cietušajiem, no, nosakot, ka miljoni cilvēki ir ļoti sliktā stāvoklī. Un mēs tieši arī uztraucamies par konfliktu Darfūrā. Mēs uzskatām, ka draudi ir reāli, drošības situācija ir pasliktinājusies, vairākās vietās ir bijuši cilts cīņas, kur atkal bēgļi, notiek bēgļi, vardarbība turpinās starp opozicionāriem un valsts iestādēm, un ievies īstenošana Dohā miera izlīguma ir ļoti lēna. Mēs to esam publiski esam minējuši šonedēļ Dohā. 2012. gada janvārī prezidents izziņoja ziņojumu, lai, veicin, lai veidot cilvēktiesību komisiju, bet tā komisija nav palīdzējusi cilvēktiesību situācijai valstī. Eiropas Savienības atbilde sadarbojas gan politiski, lai attīstītu cilvēktiesības. Augstā pārstāve ir vairāk kārt izteikusies publiski, kas ir plaši paziņot. Mēs esam izteikuši arī ziņojumu par desmito gadu kārtu Darfūras konfliktam un arī ziņojums, kur mēs protestējām par civilās sabiedrības organizācijām. Mēs neusturam kontakts ar augsto valdības līmeņu, bet mēs mēģinam uzturēt politisko līmeņu līdz ministru līmenim, un kur mēs bieži paceļam jautājumus par civil, cilvēktiesībām, un it sevišķi par cietumnieku un par slēgš, eh, NVO slēgšanu. Mēs nosodam nesadarbošanos ar ISCC, bet vienmēr, kad prezidents Bašīrs ceļo uz tādām valstīm un ANO nekontaktējās ar prezidentu. Sudāna ir arī bijusi prioritāte Eiropas Savienībai. 21 cilvēktiesību padomas sapulcē 2012. gada septembrī. Valoda nav bijusi tā stingrākā, bet valoda ir sasniegusi dažus mūsu mērķus. Vispirms Sudāna ir atcēlusi savu kandidatūru cilvēktiesību padomē. Sudāna nav atcēlusi neatkarīgo ekspertu, un mēs esam pastiprinājuši neatkarīgo ekspertu mandātu. Eksperts ir bijis Darfūrā šogad, šī gada februārī un no ziņojuma, kad viņa ziņojums šī gada septembrī būs stingrāks nekā iepriekš. Un tad beidzot par specifiskiem projektiem, par Eiropas Savienības instrumentu par cilvēku tiesībām. 7 miljoni eiro ir nodot Sudānā, atbalstot vairākus proj projekts. Tātad runājot tieši tie projekti, kas runā par miera kultūru. Tas arī veicina demokrātiju, palīdz atstumtām grupām un brīvu izteikšanos. Vēl viena grupa, kur ir daudz priekšlikumu, ir sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība. Ir vairāki, vairāks pieejas un ir bijis vairāk projektu, kas atbalstītu cilvēku tiesības, ieskaitot mūziku, sports un filmas. Paldies! Thank you very much. Un paldies, turpin priekšādātāji. Paldies, ka atgādinājāt mums, ka ir bijuši panākumi, bet daudz kas, eh, un šo panākumu rezultātā uh, var rasties problēmas Sudānai cilvēktiesību padomā, un tā diezgan groteska situācija savā ziņā. Un tad varbūt, ja es drīkstu mm, jums lūgt, es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet šorīt no rīta mums bija diskusijas par cilvēktiesībām un klimatu pārmaiņām un sastarpējo saikni, un viens no ekspertiem, kas izteicās, deva mums piemēru, sakot, ka lūk, Darfūras konflikta aizsākumos. Uh, Tā bija viena no, viens no konfliktiem, ko radīja klimata pārmaiņas faktiski, ko veicināja klimata pārmaiņas. Un lūk, Dokas konferencē redzējām uh, skaitļus, naudas summām, ko Eiropas Savienības valstis dod uh, klimata pārmaiņu apkarošanai, un vai jūs varētu mums pastāstīt, vai šīs summas kaut kur parādās arī attīstības un celtniecības plānos, par ko jūs te runājat par šiem projektiem? Jo jūs sakat, lūk, ir vidas degradēšanās, ūdens trūkums un tā tālāk ļoti daudz problēmas. Bet vai tās tad tiek risināts arī šajās Eiropas Savienības programmās? Tiešām markārtīgi iespaidīgi arī tas, cik ļoti dažādi šie cilvēktiesība aizsardzības projekti, gan humanās palīdzības sniegšanas jomā, gan daudz kur citur. Uh, Un gribējām baicāt, vai arī humanās palīdzības sniegšanas projektos ir tāda, nu, kā tāds cilvēktiesība aspekts iestrādāts. Tāds mans jautājums. Paldies priekšādātāji. Nu, Darfūras konflikts ir ārkārtīgi komplekss, sarežģīts. Sākotnēji varbūt tur bija runa par par centru pretstatā perifērijai, nomaļākiem reģioniem, spriedzi starp kārtūmu un, un pārējiem reģioniem un cilvēku tiesībām, bet, protams, ka šobrīd ar vien vairāk konfliktu virz uz priekšu cīņu par resursiem. Cīņas ir rad, radušās arī tieši pie zelta iegūs raktuvēm, starp arābu ciltīm arī dzen. Tātad tā ir cīņa par dabas resursiem. Nāsmu īsti labi informēta par to, cik tīri ekoloģiska spiediena ir šajā reģionā, ekoloģiska rakstura problēma. Un kā tas saistās ar bēgļiem gan valsts iekšienē, gan ārpus tās. Protams, ir bijis ļoti daudz cīņu un cilvēktiesību pārkāpumu, bet neesmu pārliecināta, cik lielu lomu šeit nospēlējas arī ūdens trūkums un resursu trūkuma problēma. Tas, ko es varu pateikt vēl, ir tas, ka Eiropas Savienība ir apsolījusies Darfors attīstības programmā eh, vē, risināt tādus jautājumus, kas saistīti ar lauksaimniecību un lopkopību. Un tie ir galvenie mērķi, kur līdzekļi paredzēti. Līdzekļi domāti tieši mal, mazām nelielām saimniecībām, maziem projektiem. Tāpat arī dabas resursu pārvaldībai. Tātad šie resursi tiešām ir paredzēti, lai dotu vietējiem iedzīvotājiem līdzekļus, nodrošinātu iztiku, veidot mazas saimniecības un tā tālāk. Kas attiec uz humano palīdzību? Nu, te, protams, ir iestrādāts cilvēktiesību aspekts tādā ziņā, ka, protams, šī palīdzība tiek sniegta tieši iekš, eh, bēgļiem, iekšzemes bēgļu uh, situācijas risināšanai nometnēs un tā tālāk, bet, protams, ka līdzekļi tiek piedāvāti tieši vistrūcīgākajiem reģioniem, strūcīgākiem cilvēkiem. Uh, un tā, tiem reģioniem, kur faktiski mums ir vienkārši pieeja, jo problēmas ar pieeju ir ļoti nopietnas, kā rezultātā mūsu eh, palīdzības sniegšana ir ierobežota arī attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Mēs nevaram neko vairāk izdarīt, mēs nevaram ceļot uz visām valsts daļām, kur cilvēkiem humanā palīdzība ir nepieciešama. Paldies, turpin priekšsēdētāji, paldies! Redzu, ka arī mani kolēģi no kom, šeit no komitejas pieraksta uh, jo gal galā, tad, kad dosimies uz Afrikas Savienības sanāksmi, tur runās par visām valstīm, un nu, tas mums palīdzēs sagatavoties šai sanāksmai. Lūk, tālāk par Čādu. Tā ir vēl viena valsts, kurā konflikta rezultātā, eh, nu, kurai konflikta rezultātā nācies uzņemt tūkstošus un tūkstošus Darfūras bēgļu. Priecājos, ka pie mums šeit ir ne tikai ārējās darbības dienestu pārstāvis, Tad arī Šātlīna Modēna, kas ir cilvēktiesība jurista un cilvēktiesība aktīvista vienlaicīgi. Mēs vēlamies, eh, nu, var tikai teikt, ka, lūk, tīri loģistiski nebija iespējams šo jautājumu pārlikt uz nākamo sanāksmi, bet lūk, dzirdējām ārējās darbības dienas teikto šodien, un viņa ieradīsies aprīļa beigās uz sanāksmi un tad runās ar mums. Vienā sanāksmē to nebija iespējams nodrošināt. Es saprotu, ka jūs esat savukārt Karolīna Lopes, vai ne tā, no ārējās darbības dienas, un tāpēc vispirms uzklausīsim jūs. Paldies priekšādātāji, runāšu franciski. Pirmām kārtām gribu teikt paldies jūsu apakškomitē par to, ka šad iekļāvāt savu darba, savā darba kārtībā šai sanāksmē. Nu, un tagad, kad, lūk, man kolēģi pastāstīja jums par to, kāda ir situācija Sudānā, uh, tad, protams, šeit ir saikne. Es domāju, ka mēs nepietiekam bieži runājam par šādu. Paldies, ka līdz ar to dodat mums iespēju tomēr par to izteikties. Gadu desmit konflikta laikā Čadā situācija tomēr mazliet uzlabojusies pēdējos gados, ir īpaši kopš 2010. gada, kad tika parakstīts miera līgums ar Sudānu šī stabilitāte tomēr, protams, ir ļoti trausla, ņemot vērā kāds ir reģionālais konteksts. Eh, ņemot vērā kāda krīze šobrīd ir Centrāla Afrikas Republikā, tāpat arī eh, ņemot vērā Čādas militāro spēku intervenciju kopā ar Francijas spēkiem Malī, kas ir turpat blakus, un tā visa rezultātā ir radušies papildus izaicinājumi, kas skar arī Čādas stabilitāti kā tādu. Protams, tāpat Čādai joprojām jā, jāsadurs ar neatrisināto situāciju Lībijā, tas vēl viens elements, kas jāņem vērā. Pēdējo gadu laikā apmēram uh, 90 eh, tūkstoši Libijas nu, iedzīvotāji, emigrāti ir atgriežies Čadā, tie, kas bija izceļojuši, strādājuši Lībijā, tagad viņi ir atpakaļ, un tam, protams, ir ļoti nopietni ietekmi uz Čadas situāciju dažādos pasākumos, kā, piemēram, eh, dažāda veida sat, kontrabandas ziņā, tur notiek mm, ieroču kontrabandā tālāk un tā joprojām. Tāpat arī pavisam nesen intensificēsies islamistu grupas Bukru Elam eh, aktivitātes Un šīm aktivitātēm turklāt nāk līdz arī tāda iespēja džihadistu darbības izvēršanai Čadā. Un uh, varas iestādes cenšas šiem notikumiem sekot līdzi. Protams, ka tam ir vajadzīgi līdzekļi, un teritorijas drošības nodrošināšana nav vienkārši jautājums. Tīri iek, uh, iekšzemes uh, politiku skarot, protams, ir ļoti daudz izaicinājumu arī pārvaldības jomā. Parādās tāda neliela, tāda, tādas iespējas uz demokrātiju mm, vērsties, tātad orientēties, bet, protams, ka tas nav īpaši pārliecinoši. Un Jāsaka, arī līdzekļi valstī, protams, šādiem centieniem īsti nepietiek. 2010. gadā, 2012. gadā, tātad šā laika periodā, Čadā notika pirmās vietējā rakstura vēlēšanas. Vēsturiski tas tiešām ir tāds sasniegums. Eiropas Savienība ļoti uzmanīgi sekoja līdz notikumiem, palīdzot īstenot šo procesu, ļaujot iesaistīt diskusijās dažādu veidu politiskās grupas, Un, lūk, 2007. Eh, gadā aizsāktais darbs, līdz ar to vēlēšanās vainagojās ar panākumiem. Septītā gadā noslēgtais līgums pilnībā vēl nav izstrādāts, jo ne, nebija īstenot nekāda veida mehānismu, kas ļautu to kontrolēt. Uh, Bet, nu, lūk, kopš mārta valsts vadītājs ir sasaucis e, e, kopā politiķus un pilsonisko sabiedrību pie viena sarunu galda un e, ir uzticējis premjerministram strādāt lietas labā, lai ļautu īstenot jaunu e, ietvaru, kā varētu sadarboties politiskās partijas, politiskie grupējumi, opozīcija un vairākums tātad valstī. Uh, joprojām valstī ir vairākas tādas jomas, kur ir konstatēts progress, nu gan tāds varbūt neliels progress, bet tomēr progress, piemēram, politiskie procesi, kā jau teicu, pamazām attīstās, bet arī tiesiskuma jomā eh, ir vērots eh, progress, ko vērtējam atzinīgi. Bet tāpat laikā, protams, ir arī tādas jomas, kur nav progresa, kur eh, vēl tikai gaidām panākumu un kur tie būtu ļoti svarīgi. Nu, tad mēs redzam, ka pat reizēm ir novērojama zinām atpakaļkrišana Nu, tā piemēram, cilvēktiesība joma e, ir, ir e, joma, kas lūk tiek pakļauta ANO periodoskiem pārskatam. 2009. gadā šis pārskats tika sagatavots. Un e, joprojām pastāv iespējas ar šādu sadarboties arī cilvēktiesību jautājumā. 2012. gadā tika novērtotas arī problēmas ar pamatiesību ievērošanu, īpaši ar tādu patvaļīgu uh, um, patvaļīgu arestu īstenošanu. Pārsvarā tika apgalvots, ka lūk, ka tas notiek, um, lai īstenot cīņu pret korupciju, bet, nu, jāsaka, tikuši tā viss pa to burzumu arestēt arī žurnālisti un cilvēktiesība aktīvisti. Nu, šajā ziņā vajadzētu mobilizēties, jo ir arī šeit tā diezgan simboliski eh, gadījumi, kam ir um, galīgi tā deputāta arests. Um, 2012. gada martā viņu arestēja, pēc tam eh, pirmās instants tiesā viņu notiesāja uz cietumsodu par korupciju, mālu bedniecību, un eh, pēc tam vairākas iestādes mm, mēģināja šo jautājumu atsākt 2012. Mm, gadā aprīļa beigās, tātad eh, procedūra it kā noslēdzās. Bet no nu, aizturēšanas apstākļi ir tiešām vienkārši briesmīgi čadā. Tas rada ļoti nopietnas bažas Eiropas Savienībā, un par to sagatavot ziņojums arī Amnesty International, un to sagatavoja septembrī pagājušajā gadā uh, šī organizācija. Un, uh, un šo jautājumu mēs apspriežam arī politiskajos dialogos ar šādas varas iestādēm runājot, jo tieslietu un uh, jomas reformas, protams, skār tieši arī cietuma situāciju un tā tālāk arī preses līmenī, jāsaka, pastāv problēmas. Līdz šim, jāsaka, tā bija diezgan brīva, relatīvi brīva, salīdzinot ar citām Āfrikas valstīm. Tomēr pēdējā laikā, 2012. gadā, par to vērsts represijas, arvien pieaugošas represijas, represijas un centieni ierobežot uh, to darbību, uh, piemēram, tiesiskajos aktos, interpretējot dažādu likumu normas Cilvēktiesības arī, protams, ir jautājums, kas ir sarežģīti jautājums, un, piemēram, sieviešu piekļuva politikai ir ļoti ierobežota. Eiropas Savienības struktūrā politika paredz dialogu ar čadas varas iestādēm arī cilvēktiesību jautājumos, ir tīpaši pievēršoties aizturēšanas apstākļiem, arestiem, patvaļīgiem arestiem. Tātad šie jautājumi tiek apspriesti tāpat arī tiek lūgts īstenot izmeklēšanas komisiju um, dažādu apstākļu izmeklēšanai starptautisko mehānismu kontekstā var teikt, ka pirmo reizi Čada parakstījusi arī rezolūciju par nāvesodu moratoriju un iesniegus to ANO pagājušā gada decembrī pēc uh, Eiropas Savienības pieprasījuma. Un tas, jāsaka, ir tāds ievērojams pavirsiens Čadas attieksmē, kas vienmēr ir bijis pret šādiem moratorijiem un nāvesodu aizliekšanu. Uh, kas attiecas uz sadarbību attīstības jomā Eiropas Savienība atbalsta attīstību, īpaši tiesiskumu veidošanas jomā, tāpat arī virknes pilsonisko organizāciju saņem atbalstu. Un šobrīd ir arī eh, apmēram 6 miljonu eiro, kas tiek paredzēts cilvēktiesību organizācijām šajā valstī. Pilsoniskai sabiedrībai Eiropas Savienība savukārt eh, paredz programmas tiesiskumu jomā apmēram 25 miljonu eiro apmērā. Uh, un ar, to, ar šiem līdzekļiem palīdzēts uzrabot institucionālās procedūras tiesiskuma jomā, uzlabot pilsoņu piekļuvi tiesiskumam, tiesu iestādēm un tā tālāk. Tāpat arī veltam līdzekļus vietējās drošības, iekšējās drošības nodrošināšanai un pilsoņu aizsardzībai. Visi šie uzdevumi ir ārkārtīgi daudzskaitlīgi, un tas, protams, prasa sadarbību no abām pusēm. Ir vajadzīga arī Eiropas Savienības stratēģija cilvēktiesību jomā, un pie tā šobrīd tiek strādāts Un visbeidzot, gribēju pieminēt vēl vienu būtisku progresu, ko esam konstatējuši, kas ir svarīgs solis čādai virzienā uz priekšu, un te runājam par bijušā prezidenta eh, Isenabra tiesas prāvu. Jau 90. gadā viņš tika izsūtīts uz Senegālu, viņš tur šobrīd arī atrodas, eh, eh, viņš ir aizturēts, un Čādas tiesu ministrs ap, ir izvirzījis apsūdzību šim bijušajam prezidentam par eh, politiskām slepkavībām un par spīdzināšanu, kas, mm, kas īstenot viņa, pēc viņa komandas, un lai atjaunotu mieru un tiesības Čadā. Uh, nu, ir nepieciešams, lai šis tiesas process par uh, noziegumiem pret cilvēku tiktu uh, tiktu veikt attiecīgi izmeklēšana. Šī izmeklēšana ir uzsākta, pateicoties arī jaunajām Senegāls varas iestāžu eh, prasībām un centieniem. Eiropas Savienība vienmēr ir izrādījusi, ka tā ir eh, pārt šāda veida izmeklēšanu un palīdz Senegālai procesa sagatavošanā ir tik pie, tiek piedāvāti no Eiropas Savienības puses tehniski eksperti šādas tiesasprāvas īstenošanai, un nu, tas, protams, ir ļoti palīdzīgi. Eiropas Savienības atbalsts šīs tiesasprāvas organizēšanā parāda, ka nedrīkst būt šāda nesodāmība Āfrikas, Āfrikas valstīs, un es domāju, tas var būt tāds labs paraugs tālākai attīstībai. Mēs finansiāli atbalstīsim arī šī procesa organizēšanu div, ar diviem miljoniem eiro. Es gribu atzīmēt, ka Čadas varas iestādes arī ir mobilizējuši trīs miljonus eiro, lai varētu šo tiesasprāvu īstenot. Un šis finansējums ļaus līdz ar to ietvert arī tādu informācijas kampaņu, informēt šādas iedzīvotājus, tā lai viņi saprastu, kas notiek, un lai viņi varētu sekot līdz šim tiesas procesam. Nu, paldies par jūsu uzmanību, un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you. Paldies, turpin priekšādātāji. Nē, nu jāsaka, man jautājumu nav. Atklāt sakot, tos individuālos gadījumus šeit īsti labi nepazīstu, bet tas viss izklausījās ļoti iespaidīgi. Manuprāt, ārkārtīgi labi, ka jūs uzmanīgi sekojat līdzi Isenābras gadījumam. Es domāju, tas ir arī ļoti slavējami un atzinīgi vērtējami, ka Senegālas valdība un varas iestādes ir iesaistījušās šajā procesā, jo pēc daudziem gadiem lobēšanas, lai viņi to darītu, beidzot viņi kaut ko arī tiešām dara. Jo viņš ir ļoti ilgu laiku jau pavadījis Senegālā, bet, nu, palīdz, protams, arī tas, ka starptautiskā sabiedrība uh, šiem jautājumiem pievēršas, un, bet svarīgi arī, lai to darītu kaimiņu valsts, jā. Domāju, ka tas ir lielisks solis uz priekšu. Labi, neredzu arī, ka būtu jautājumi no zāles. Līdz ar to es domāju, ka mēs esam nonākuši pie šīs sanāksmes noslēguma. Nekāda cita jautājuma nav, līdz ar to sanāksmi pasludinu par slēgtu. Paldies!